Thank you very much for being patient. With... Liels paldies, eh, ka bijāt tik pacietīgi. Liels paldies arī visiem kolēģiem, kas eh, ir ieradušies. Jā, šī tiešām ir pilsoņu tiesību komitejas un um, Eiropas parlamenta Afganistānas delegācijas apvienotā sanāksmē. Mani aicināja vadīt šo sanāksmi. Esmu trešā vicepriekšādātāja, bet, atklāt sakot, es ļoti priecājos par šo iespēju, jo šī ir tāda ļoti nozīmīga um, iespēja. 2016. gadā mēs uh, parakstījām šo ceļu uz priekšu, un tagad ir pienācis laiks visu pārskatīt. Mēs gaidām Austravičs kungu, kurš ir Eiropas parlamenta Afganistānas delegācijas priekšsēdētājs, bet es gribētu tagad sākt ar ievadu. Pirmā tikšanās ar Afganistānu notika pagājuši gadu, un mēs to turpinām darīt tieši tāpēc, ka mums ir šis kopējais ceļš uz priekšu. Uh, Un Liebe komiteja ir regulāri organizējusi sanāksmes ar komisiju, lai runātu par atpakaļ nosūtīšanas, atpakaļ uzņemšanas jautājumiem, kā arī par likumdošanas kompetenci. 20. jūnijā Saimons Morģu, kurš ir Home ģenerāla direktorāta uh, direktora vietnieks, Saimons Morģu mums informēja par visiem atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem. Tāpat arī uh, mūs informēja par šo Joint Way Forward bez Afganistānu, par kuru mēs runāsim šodien. Šī atpakaļ uzņemšanas nolīguma balstās uz um, Eiropas uh, Savienības līguma 218. pantu, un šeit Eiropas parlamentam ir piešķirtas tiesības piekrist uh, šim nolīgumam. Te ir ietvērtas arī Eiropas parlamenta tiesības uz um, informāciju par sarunu gaitu, kā arī um, tiesības kontrolēt sarunu īstenošanu. Uh, Liba komitejai ir ļoti svarīgi nodrošināt struktūrētu pārskatu par visiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, vienalga vai tie būtu oficiāli vai neoficiāli. Šis kopējais ceļš uz priekšu ar Afganistānu bija pirmais tā saucamais neoficiālais Eiropas Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgums, vai, kā to sauc Eiropas komisija, Eiropas Savienības procedūra. Uh, Pēc eh, šī kopējā ceļa uz priekšu ir noslēgti citi šādi neoficiāli nolīkumi ar Etiopiju, Bangladešu, Gine, Gvineju un Gambiju. Šādas Eiropas Savienības eh, procedūras izveidošana ar trešajām valstīm atpakaļ uzņemšanas jomā Liba komiteja šķiet ļoti nozīmīga, tāpēc, ka Eiropas parlamentam līdz ar to var tikt atņemtas tiesības saskaņā ar 218. pāntu līgumā, jo īpaši Liba komiteja uzskata, ka papildus eh, ziņojumiem par oficiāliem atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem, jebkura veida dokumenti vai paziņojumi, kas tiek noslēgti ar trešajām valstīm un kuru mēķis ir uzlabot atpakaļ uzņemšanas līgumu efektivitāti, ir jākontrolē, jo īpaši, ja tie rāda līdzīgu ietekmi, kāda varētu rasties pēc atpakaļ uzņemšanas nolīguma. Tieši tāpēc eh, piekļuve šādu nolīgumu tekstiem ir ārkārtīgi nozīmīga. Komisija ir paziņojusi, ka uh, Eh, nolīguma teksti ar Etiopiju, Gvinēju un Gambiju nevar tikt publiskoti pašreizējā posmā. Tā vietā komisija eh, lika priekšā piedalīties eh, slēgtā sanāksmē ar Liepa komitejas deputātiem, lai runātu par neoficiālu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu tekstiem. Tātad Gvinēja, Bangladeša, Etiopija un Gambija. Šķiet, ka Gvinējas teksts ir nopludināts. Es, protams, nevērtēju augstu šo faktu. Tātad viens no pirmajiem pantiem saka, šis nav juridisks teksts, nav. Un tāpēc nekādas tiesības eh, no šī teksta neizriet. Man šķiet, eh, ka tas ir patiešām kaut kas neticams. Padomēs starp dalību valstīm jūs par kaut ko vienojaties, taču jūs to nesaucat par līgumu un tas netiek uzskatīts par saistošu dokumentu. Es vēlētos izteikties pat vēl skaidrāk. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas parlamenta uzraudzības pilnvaras tiktu pilnībā respektētas, un tāpēc eh, šādu nolīgumu slēgšana nepadarīs eh, komisiju neatbildīgu parlamenta priekšā. Tas, ka mums nav piekļuvi šādām procedūrām, nozīmē, ka parlaments nevar veikt uh, savu kontrolas lomu Eiropas pilsoņu vārdā. Visu šiem iemeslu dēļ es uzskatu, ka kopējais ceļš uz priekšu ar Afganistānu ir jo īpaši nozīmīgs, tāpēc, ka tas ir pirmais šāda veida līgums, un uh, Eh, diemžēl tas ir bijis vienīgais šāda neoficiāla nolīguma teksts, kuram parlamentam ir bijusi piekļuve. Tieši tāpēc es gribētu dzirdēt detalizētu un aktualizētu informāciju par to, kā sadarbība ar Afganistānu ir attīstījusies praksē, ņemot vērā vispārējo Eiropas Savienības migrācijas politiku ar Afganistānu. Šeit es eh, priecājos redzēt, ka Afganistānas delegācijas priekšsēdētājs ir ieradies un var uzreiz viņam dot vārdu Austravičus kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, viesi, dāmas un kungi! Labrīt visiem! Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka šī tikšanās ir norganizēta un mēs varam kopā apspriesties ar Lība komitejas locekļiem un var piedalīties arī Afganistānas delegācijas deputāti. Ļoti priecājos par šo sadarbību ar Lība komiteju. Esmu patiešām pārliecināts, ka komitejas un delegācijas viena otru papildina un var radīt tādu ļoti noderīgu sinerģiju. Mums vajadzētu ņemt vērā un turpināt šādu praksi. Priecājos, ka mums ir iespēja apspriesties vēlreiz pēc pagājušā gada decembra, kad mēs runājām par migrācijas jautājumiem Afganistānā kopā ar kolēģiem no citām komitejām. Esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs šo praksi turpināsim. Pirms došu vārdu mūsu viesiem, vēlētos nākt klajā ar um, dažiem ievadkomentāriem. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz pašreizējiem skaitļiem, lai saprastu, kādas ir šīs problēmas um, dimensijas un iespējamās tendences. Esmu iepazinies ar UNCHR datiem, 2052 afgāņu bēgļi ir atgriež, atgriezušies Afganistānā, un tie ir 8. septembra dati. Tie ir 75% mazāk salīdzinot ar to pašu periodu 2017. gadā. Trīs ceturdaļas mazāk. Tolaik uh, Afgani, no, nu, uz Afganistānu atgriezās 12 052 afgāņi. 10675 ir no Afganistānas, 1266 no Irānas un, un 111 no citām valstīm. Kopš 2002. gada vairāk nekā 1 miljons 800 tūkstošu bēgļu ir atgriezušies Afganistānā. Atgriezušos bēgļu skaits ir visu laiku sarucis, bet 2016. gadā bija izņēmums, jo tad a, Afganistānā atgriezās 375 tūkstoši. Es domāju, ka šie skaidri norāda uz drošības situāciju valstī, bet ir jādomā arī par ekonomiskiem un sociāliem standartiem, piemēram, nodarbinātību, mājokļu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu papētīt situāciju valstī pirms mēs mm, pieņemam lēmumus par to, kādu un kādā veidā mums cilvēki ir jānosūta atpakaļ. Kolēģi, tagad es vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu pirmo runātāju. Tas ir Joans Dragos Tudorače. Viņš ir uh, ne, nelegālās migrācijas un atgriešanas politikas uh, nodaļas vadītājs uh, Home ģenerāldirektorātā. Tudoračes kungs, dod jums vārdu. Un es būtu ļoti priecīgs, ja jūs nerunātu ilgāk par desmit minūtēm. Paldies! Līdz priekšādātāja kungs, lās paldies jums par eh, to, ka varu izteikties. Pirmkārt, es runāšu par šo institucionālo jautājumu, kas eh, tika pieminēts eh, debašu sākumā. Par to mēs esam ļoti bieži apspriedušies, un par šo jautājumu mums ir bijuši arī vietvēsuļu apmaiņa ar Lībe komitejas un komisijas pārstāvjiem. Šis punkts tiek pētīts arī no juridiskiem aspektiem, kā arī no politiskiem un institucionāliem aspektiem esam vairāk kārt pauduši savu nostāju, un proti mūsu nostāja ir tāda, ka no juridiskā viedokļa skatoties šie līgumi nav uh, juridiski līgumi, tieši tāpēc 218. pants netiek piemērots. Mēs, protams, saprotam, ka parlamentam un šai komitejai ir jāveic kontrole, tai ir jāsaņem ziņojumi un ir jānodrošina pēc iespējas lielāka caurdzamība gan par šo nolīgumu saturu, gan arī par to īstenošanu. Tieši tāpēc mēs esam mm, viesojušies komitejā, mēs esam rakstījuši komitejā, esam izmantojuši visus mūsu rīcībā sošos instrumentus. Tātad mēs esam runājuši par šo sarunu statusu, par mm, dažādām procedūrām, esam ziņojuši, ka šīs procedūras ir pabeigtas, un tāpat arī esam ziņojuši par īstenošanu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, jūs jau pieminējāt pēdējās diskusijas, kas notika jūnija beigās. Tad eh, pie jums ieradās um, Saimons Morģu, lai pastāstītu par to, kas ir noticis. Priekšādātājs Morājas eh, nosūtīja vēstuli komisāram Avramopolus un tika sniegta oficiāla atbilde šķiet apmēram pirms nedēļas. Mēs nācām klajā ar pavisam konkrētiem mehānismiem, kur mēs interesētajiem deputātiem stāstījām par šo mehānismu, kas ir ļoti līdzīgs Ševal ziņojumiem. Šis mehānisms ļauj deputātiem, kuriem ir šāda vēlme, saņemt eh, visu informāciju par konkrēto kārtību un tiek dot iespēja arī apspriesties ar mums. Tas būtu par šo institucionālo jautājumu. Tagad par sadarbību migrācijas jautājumos ar Afganistānu, tāpat jo īpaši par atpakaļ nosūtīšanu, atpakaļ uzņemšanu. Mēs esam slēgu teikuši, ka šis migrācijas dialogs, kas ir bijis ļoti plašs ar Afganistānu pēdējos divos, trīs gados, pirmkārtā izriet un ir saistīts ar Eiropas Savienības plašāko stratēģiju par Afganistānu. Un tā savukārt balstās uz diviem pamatprincipiem. Pirmais ir reģionālā pieeja un otrais visaptvarošā pieeja. Reģionālā pieeja tāpēc, ka mēs saprotam, uh, izaicinājumus, ar kādiem Afganistāna saskaras um, šajā reģionā. Un tāpat pastāv arī nepieciešamība runāt par šo iekšējo personu pārvietošanu, tāpat arī par personu pārvietošanu uz kaimiņu valstīm. Ir jādomā arī par uh, palīdzību, ko Eiropas Savienība varētu sniegt Afganistānai, un es priecājos, ka mums tagad ir šāds ietvers. Otrais - visaptvarošā pieeja. Afganistānas gadījumā tas nav kaut kas jauns. Mēs eh, mēģinam to iekļaut visos eh, migrācijas dialogos ar šīm valstīm. Mēs mēģinām domāt ne tikai par šādiem precīziem atpakaļ uzņemšanas jautājumiem, bet mēs domājam arī par tādiem plašākiem migrācijas aspektiem. Mēs eh, mēģinam veidot dialogu un palīdzības mehānismus arī iesaistītajām valstīm. Mēs runājam par dažādiem migrācijas aspektiem. Tagad konkrēti par šo kopēju ceļu uz priekšu. Šis ir tāds ļoti būtisks mm, jautājums gan Afganistānai, gan Eiropas Savienībai. Un ja mēs skatāmies no oficiālā viedokļa, tad eh, šeit nav runa par oficiālu formālu nolīkumu. Uh, Ir jāatgādina arī, šī, ka šis kopējais ceļš uz priekšu nerada pilnīgi nekādus jaunus tiesiskus pienākumus. Tas vienkārši uzskaita jau esošās saistības saskaņā ar starptautiskajām pārēžu tiesībām, un tāpat arī tiek paredzēts eh, operacionālais ietvars, kas ļauj nodrošināt atpakaļ uzņemšanu tādā struktūrētā un paredzamā formātā. Paredzamā formātā, kas nāk par labu pašiem migrantiem, tiem, kuriem ir jāatgriežas, un tas nāk par labu arī varas iestādēm abās pusēs, gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī Afgan, Afganistānas varas iestādēs. Domāju, ka mums vajadzētu arī uzsvērt reintegrācijas pasākumus, kurus mēs esam uzsākuši. Un tas vienmēr mums ir bijis tāds svarīgs blakus punkts, runājot par atpakaļ uzņemšanu. Tas attiecas ne tikai uz Afganistānu, bet arī uz visiem pārējiem partneriem, ar kuriem mums ir šādas atpakaļ uzņemšanas sarunas. Tā būtu arī integrācija un arī palīdzība, ko mēs sniedzam trešajām valstīm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai eh, šis atgriešanās process būtu ilgtspējīgs. Jo īpaši uzmanīgi mēs esam um, bijuši Afganistānas gadījumā, jo šis gadījums nav vienkāršs, te ir ārkārtīgi liela drošības izaicinājuma, to mēs, protams, atzīstam. Un to atzīst arī dalību valstu varas iestādes, pieņemot lēmumus par atgriešanu un pieņemot lēmumus tiesās, kas noved pie atpakaļ nosūtīšanas. Bet, uh, ja runa par integrācijas uh, pasākumiem, mēs esam sagatavojuši ļoti tādu pamatīgu projektu, kur reintegrācija tiek skatīta no vairākiem aspektiem, no kuriem pieminēšu tikai dažus. Pirmkārtām mums ir jābalsta šie reintegrācijas projekti uz kopienām. Šeit mēs eh, domājam par uh, Afganistānas lauku apvidiem un arī pilsētām. Lauku apvidos mēs esam Herata, Kandahāra un Kabula ir eh, mūsu prioritātes. Mēs eh, šeit veicām projektus, piemēram, apūdiņošanas sistēmas, siltumnīcas, kas pašlaik tiek um, celtas un kuras izmantos uh, cilvēki, kas atgriežas šajos reģionos uh, tuvākajos mēnešos. Šeit mēs meklējam. Šeit tiek eh, iesaistīti gan atpakaļ nosūtītie 1562 cilvēki, tiek iesaistīti arī iekšēji pārvietotie cilvēki un arī 1200 eh, vietējās ģimenes. Tas nāks par labu tātad gan atpakaļ nosūtītajiem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem. Mēs arī nodrošinam piemērotu palīdzību pilsētu rajoniem. Šeit ir runa par mikrofinansējumu, par jaunu uzņēmumiem, kas ļauj sniegt vispārēju atbalstu ekonomikai. Uh, Mūsu mērķis ir likt uzsvaru uz šo projektu īstenošanu tādos reģionos, kur darbi ir jāpabeidz līdz ziemai. Rāda ir pakāpojums sniedzējs reintegrācijas darbībām, un tā tik liks uzsvaru uz reintegrāciju austrum provincēs, kur tātad Nangahāra, Kunāra un Langmana. Tur temperatūras nav tik zemas. Tāpat arī ar šiem projektiem mēs sniedzam palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka tas varētu būt tāds zinējs spēks, lai nodrošinātu labākus integrācijas projektus ilgtermiņā. Tāpat arī mēs domājam par arodu apmācību cilvēkiem, kas atgriežas. Pašlaik ir dažādi 73 profesionālās apmācības centri, kas jau ir identificēti, kas piedalīsies šajā apgādes procesā, lai uzsāktu uh, mētiecīgu atgriezušos cilvēku apmācīšanu. Mēs izveidojam arī reintegrācijas informācijas centrus, un pašlaik mēs pētām trīs reģionus - Kunāra, Langmena un Kabūla. Tie ir tikai daži konkrēti piemēri, kur mūsu reintegrācijas darbs ir izvirzījis prioritātes pēdējo gadu laikā, un es ceru, ka tas arī pierāda to, cik nopietni mēs uztveram reintegrāciju. Tāpat arī šeit ir runa par dažādām papildu aktivitātēm, ko esam veikuši. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Tagad došu vārdu Samira Hamneiri kundzei no Amnesty International. Mm, es ar viņu satikos jau agrāk šodien. Uh, Viņa ir neticams lielis dzīves stāsts, tā, dzīves stāsts viņa strādājusi ar Afganistānu arī sieviešu tiesību sakarā, un tagad ir atbildīga par Amnesty International reģionālo darbu Afganistānā un tā stumā. Lūdzu vārds jums uz desmit minūtēm, taču ne vairāk, jo es vēl vēlos paredzēt laiku jautājumu, un es jau Eiropas komisijai teicu, es vēlētos, lai jūs pēc tam, kad ir uzdoti un atbildēt jautājumu, lai jūs atbildētu pavisam konkrēti, kad jūs runājat par e, integrāciju atkārtoto, tad vai tas ir attiecībā uz cilvēkiem, kas nāk no Eiropas un nav citreiz, un kad jūs runājat par budžetu, lai ir skaidrs, par kur budžeta daļa ir runa, jo tur ir e, apjukums. Tātad vārds jums, Hamidī kundze. Mikrofon. Ieslēdziet mikrofonu. Inf On the right side. Yes, perfect. We've got languages to be, you have to be translated, so we need. Ir nodrošināts tulkojums, tāpēc jums ir runājot jānospiež mikrofonu podziņu. Labdien un paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties. Vēlos pateikties Lībe komiteju par to, ka esat aicinājuši Amnesty International pastāstīt par to, kādu redzam situāciju Afganistānā. Īpaši tas attiec uz uh, Mm, kopīgo virzību uz priekšu ar Afganistānu. Dāmas un kungi, pat laban ir izšķirošs brīdis Afganistānā. Iespējas, kas 2001. gadā radās, lai, lai veicinātu cilvēktiesības un veicinātu likumdošanu, iestātos par cilvēku līdzdalību, jauniešu un sieviešu līdzdalību, viss šīs iespējas bija ļoti vērtīgas. Mēs esam gatavi strādāt tālākai eh, pozitīvai eh, notikumu attīstībai valstī. Iestājāmies par um, sieviešu vēlēšanas tiesībām un arī par to, lai tiktu veicināti cilvēktiesību aktīvistu tīkli. Taču progress nav tāds, par kādu bijām sapņojuši. Valsts nav stabila pēc 17 gadu pastāvīga atbalsta, bet situācija ikdiena pasliktinās. Drošības situācija ir pasliktinājusies. Tagad tā ir vēl sliktāka, kā agrāk. Afganistāna piedzīvo uzbrukums katrā valsts stūrī. Teroristi ar vienu uzbrūk uh, skolām, uh, ākslas, mākslas galerijām, restorāniem, mošajām. Ja mēs paraugāmies uz uzbrukiem šodien, bojā gāja pār par desmit tūkstoši civiliedzīvotāji. Ik mēnesi vismaz divi uzbrukumi dažādās provincēs notiek. Civiliedzīvotāji nāvis gadījumu skaits uh, ir rekordaugs. 1692 cilvēki tika nogalināti jūlijā un 3420 cilvēki tika ievainoti. Un tas bija tikai šī gada pirmo sešu mēnešu laikā. Divi piemēri. Universitātes skola uh, uzbruka un 34 uh, studenti vecumā 16 līdz 20 meitenes un zēni tika nogalināti. Arī klubam uh, tika uzbrukts un 28 gadus vecs žurnālists, kurš, kuram bija maģistra gārds, kurš dzīvoja piecās svešvalodās, tika nogalināts, kad viņš uh, ziņoja <clears throat> tiešsaistē par šo notikumu. Diemžēl valdībai nav izdevies aizsargāt savus pilsoņus. Valdība arī nespēja um, sniegt atbalstu uh, upuru ģimenēm. Vairumām valstu, vairumām ģimeņu jāsaskars ar milzīgu trūkumu, jo vairs nav naudas pelnīt. 1,2 miljonus afgāņu, afgāņu ir uh, pārvietot valsts iekšanā konflikta dēļ. Svarīgi uzdot šādu jautājumu. Cik daudz no jums reāli domājat un cik daudz no jums tiešām uztrauc to cilvēku, kas tiek nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu drošību? Vai pat tā saucamais e, brīvprātīgais mehānisms, kā jūs prāt tas darbojas? Un kā ir ar tiem cilvēkiem, kas brīvprātīgi atgriežas? Es ziņoju par š, es skatījos, eh, kas notiek migrācijas jomā starp Eiropas Savienību un Afganistīnu. Neticam, ka šis dokuments nerunā par drošības nodrošināšanu tiem, kas no Eiropas afgāņiem atgriežas Afganistānā. Vienkārši cilvēki tiek uh, sūtīti atpakaļ briesmās. Vēlos vēlreiz atgādināt Amnesty International rekomendācijas par afgāņu atpakaļ nosūtīšanu uz Eiropu. Tas pamatojas uz pētniecības ziņojumu, ko sākām pagājušajā gada oktobrī, tātad pirms gada. Pirmā rekomendācija jautājumi par migrāciju un Eiropas Savienību un Afganistānu tiek īstenoti, e, tomēr jāpatul prātā reālā situācija. Neviens Afganistāns, Afgāns nav jānosūta atpakaļ uz uz Afganistānu tāpēc vien, ka Eiropas Savienības eh, politika ir vērsta uz to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku nosūtītu atpakaļ. Pienācis laiks jums apšaubīt šo vienošanos un tos noteikumus, kas nerūpējas par afgāņu drošību. Ir laiks pārskatīt šo vienošanos un pārtraukt tā, tās īstenošanu jāpārtrauc afgāņu nosūtīšana atpakaļ uz Afganistānu līdz valstī, Eh, viņi var dzīvot droši, cilvēku cienīgu dzīvi. Kopīgā darba grupa ir ziņojusi par eh, afgāņu situāciju, kad viņi atgriežas Afganistānā. Diemžēl jāatzīst, ka nav informācijas par to, kas notiek ar cilvēkiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu. Neviens nav drošs Afganistānā. Uh, Tad, ja jūs sēžat galvenajā mītnē, tad jūs nespējat patiesībā spriest par situāciju uz vietas Afganistānā. Uh, ANO augstai pārstāvi vadlīnijas uh, par starptautisko aizsardzību uh, bēgļiem arī ir jānodrošina. Tātad Afganistānai arī ir jātiek ierindotai kā drošai valstī, uz kur sūtīt atpakaļ cilvēks, bet tāpat labā nav. Cilvēkiem, kas nestrādā uz vietas, Afganistānai grūti saprast, kāda ir reālā situācija šajā valstī. Vēlos uzsvērt, afgāņi nav pelnījuši tādu attieksmi, ar kur šodien viņi saskars. Viņi tāpat kā jūs vēlētos baudīt uh, drošu dzīvi, paši savā ģimenē. Nespiediet viņus atgriezties bīstamajā situācijā Afganistānā. Paldies! Paldies! Tagad jautājumu laiks. Es redzēju, ka Spinelī kundze vēlas izteikties. Skatos apkārt, kurš vēl. Spinelī kundze un tātā Ostrevičus kungs. Barbara. Lūdzu, Barbara. Paldies! Es uh, uzmanīgi klausījos komisijas komentāros. Un tajā, kā komisija aprakstīja kopējo turpmāko virzību joint way toward. Tā ir darba kārtība attiecībā uz individu nosūtīšanu atpakaļ uz viņu valsts, pamatojoties uz struktūrālu, struktūrālu politiku, kurai vajadzētu būt paredzamai. Klausījos arī informāciju par eh, atpakaļ integrēšanas stratēģiju Afganistānu, uz Afganistānu atpakaļ nosūtītajiem. Es domāju, neviens no šiem paskaidrojumiem nav apmierinošs. Ne, ko nedzirdēju par tā saucamajām garantijām, ņemot vērā Amnesty International nu pat aprakstīto reālo situāciju uz vietas. Par šo reālo situāciju zinām gan mēs, gan ir jūsu komisija kad Afgani, afgāņi tiek nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu, tad viņi reāli saskars ar šādu situāciju. Divas trešdaļas no viņiem. Pēc ļoti nedaudzām nedēļām Afganistānā pieņem lēmumu atkal doties prom. Un otrais fakts, kas ir pieminēšanas vērts, ir tas, ka kopējās turpmākās virzības eh, dēļ ir daudz vairāk cilvēki atgriezt uz Afganistānu, trīskāršojies viņu skaits. Norvēģijas, eh, Vācija, Zviedrija šeit ir eh, līderis, un te var runāt par masu nosūtīšanu atpakaļ taisa skaitā. 68 cilvēki arī Eh, viens afgāns, kas tika nosūtīts atpakaļ no Vācijas uz Afganistānu, un drīz vien pēc tam viņš izdarīja pašnāvību. Nav daudz iespēju runāt par Afganistānu, manā rīcībā arī nav daudz laika, es pavisam īsti tad vēl. Daudzi no mums nāk no valstīm, kas patiesībā ir iesaistījušās neveiksmīgā karā, un tas turpinās jau kopš 2001. gada. Un es tiešām nezinu, kā mēs varam paši uz sevi skatīties spogulī, nejūtoties ārkārtīgi apkaunoti. Mēs te runājam par tādu politiku pieņemšanu, kā atpakaļ nosūtīšanas politika, pamatoties uz kopējo turpmāko virzību. Mm, žēl, ka izklausos tik uh, skarbi, bet citādi nevar. Priekšstādātāji, es saprotu jūsu sajūtas, taču man kā priekšstādātājai jānodrošina, ka saņemam atbildes pirms uh, uzstājas Avramopuls kungs. Austrevičus kungs. Vienu minūte. Labi, Judīte, es ievērošu jūs norādījumus. Mums jābeidz laikā. Mans jautājums komisijas pārstāvim. Bēgļi nāk no Afganistānas un dodas atpakaļ turēt. Vai ir kaut kāds nodoms mainīt atbalsta schēmu procedūru? kādu atbalstu mēs sniedzam cilvēkiem, kas atgriežas Afganistānā. Cik lielā mērā mūsu gūtā pieredze ir vērtīga un kā mēs turpināsim darbu šai ziņā. Un tad ir jautājums Hamīdi kundzei. <clears throat> Tie, kas atgriežas Afganistānā, viņi ir kaut ko iemācījušies, viņi runā, izplata ziņas, kā jūs raksturotu vispārējo noskaņojumu to cilvēku vidū, kas atgriežas un apmetas uz dzīvi atkal Afganistānā. Cik lielā mērā tas kalpo par stimulu citiem cilvēkiem doties atpakaļ, uh, doties no Afganistānas uz Eiropu vai atgriezties Afganistānā? Foihta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Te ir runa par to, ka Eiropā 100 tūkstoši uh, uh, bēgļi ir nonākuši Eiropā, kas uh, Um, maldinošu apsvērumu dēļ nonākuši Eiropā krāpjas, bet Afganistānas gadījumā tas tā nav. Un uh, Afganistānā uh, darbojas NATO, taču drošību nevar nodrošināt šīs valsts iedzīvotājiem. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc pie mums Eiropas Savienībā uh, tik ļoti tiek izdarīts spiediens, lai afgāņi atgriežtos atpakaļ pat vecās koloniālās varas, devušās prom no Afganistānas, uh, eh, uh, eh, savulai garantēja šo cilvēku eh, drošību, bet tagad šīs valsts, arī mūsu dalībvalsts, nevar nodrošināt drošību šiem cilvēkiem. Un šie cilvēki tiek sūtīti atpakaļ nāvē, un to es nesaprotu. Think... Jās, paldies. Domāju, var izteikties pavisam īsi, jo viens no jautājumiem, kas šeit izskanēja no pašsākuma, ir šāds. Kāpēc mums ir kopējais, kopējā turpmākā virzība, turpmākā virzība kopā ar Afganistānu. Tieši šajā laikā, kad pieņem spēkā vardarbību jau kārtējo reizi un situācija pasliktinās. Kāpēc mums ir kopējā turpmākā virzība, joint way forward, ar Afganistānu, nevis, piemēram, ar Maroku vai kādu citu tam līdzīgu valsti. Tas ir viens jautājums, vai tā ir, ka varbūt bija iespējams izdarīt spiedienu uz Afganistānu, vienoties par šādu kopēju turmāko virzību, bet dalību valstis un komisija nevar izdarīt tādu pašu spiedienu uz citām valstīm, lai tās vienētos par tādu lietu. Otrais jautājums. Un tagad es aizmirsu, piemirsu, ko es gribēju jautāt. Nu labi, tad eh, es atvainojos, tad ar to arī viss pagaidām. Dorfman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos Spinelī kundas sacītāju. Es nevaru gan iejaukties, eh, cik bieži eh, tad viņa pat ir bijusi Afganistānā vai Kabulā. Man šķiet, ka nē. Es biju mm, parlamenta delegācijas eh, organizētajā Kabulas apmie, ap, apmeklējumā. Es veselu nedēļu tur biju un pat šīs valsts priekš, uh, premjerministrs teica, ka eh, šis lēmums bija tikai tāds, tāda blakus parādība, par ko ne, nebija liela teikšana valdībai. No Pakistāns simtiem tūkstoši cilvēku tiek vajāti, tad viņi atgriežas Kabulā un viņi rada sociālu problēmu, sociālu saspīlējumu, kas ir redzams visā valstī. Un turklāt uh, jāņem vērā, ka tur ilga karš veselu pusgadsimtu. Tad jautājums, vai komisija ir kāda kontakti vai uh, citām Eiropas iestādēm ar Pakistānas uh, ierēģiem. Lielākais atbalsts, ko mēs varētu sniegt uh, Afganistānai, tagad būtu tāds, ka uh, ka varētu būt tāds, ka mēs uh, palielinātu šo savulaik Pakistānā dzīvojošo Afganistānas pilsoņu atgriešanos Kabulā. Tad varētu varbūt šādu šo situāciju padarīt uh, mazāk akūtu. Paldies. Es pati tad būšu pēdējā runātāja līdz ar to. Pēc tam atgriezīsimies pie komisijas un Hamidī kundzes. Es paskatījos uz uh, pirms diviem gadiem sagatavoto dokumentu kopējais, turmā, to, kopēja turpmākā virzība. Vēlos pāris lietas saprast. Kopējā turpmākā virzība paskaidro, ka nepavadītus bērnus nedrīkst nosūtīt atpakaļ, ja viņiem eh, par viņiem nerūpējas viņa ģimenes locekļi vai nav Afganistānā paredzēta kāda aizbildniecība viņiem. Es eh, citēju. Pilsoniskās eh, sabiedrības <clears throat> sniegtā informācija liecina par to, ka uh, Eh, reintegrācija nenotiek, neviens nesako, kā, kā bērnam tur eh, klājas. Uz papīra cilvēku eh, bērna aizsardzība Afganistānā ir, bet praksē tas nedarbojas. Kā komisija var garantēt to, ka mēs ievērojam šo pāntu kopējā turpmākajā virzībā? Un reintegrācijas programmas ir neatkarīgs no at attīstības palīdzības Afganistānai. Uh, Tātad tās divas atšķirīgas lietas. Vai jūs varētu lūdzu paskaidrot, par kuriem projektiem jūs runājāt, kad jūs uzstājāties, kuri ir finansēti no neattīstības budžeta un kuri no attīstības budžeta? Un ja tas ir pārāk sarežģīti tagad, tad eh, lūdzu atbildiet rakstveidā vēlāk. Kopējā turpmākā virzība runāja arī par iespēju <clears throat> izveidot uh, atsevišķu terminālu tiem, kas no Eiropas eh, atgriežas Afganistānā. Es vēlētos zināt, vai tas tagad tiek īstenots vai nē. Un es to visu jautāju, tāpēc, ka mēs mēģinām izsekot eh, notikumu gaitai, un tas, kā mēs pārbaudām šo kopēju turpmāko virzību, ir ne tik daudz saistīts ar attīstības projektiem, tas to dara attīstības komiteja, bet gan Mūs interesē tieši atpakaļ nosūtīšanas aspekts, un uh, tur noteikumi ir visnotaļ detalizēti. Tagad vārds komisijai un tad Hamidī kundzei. Paldies, mēģināšu atbildēt pavisam ātri uz visiem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc mums ir kopēja turmāka virzība ar Afganistānu? Tāpēc, ka bija politisks konsens starp dalībvalstīm, ka tas bija jāpaveic, ka šāda vienošanās bija vajadzīga. Un mēs kā komisija esam uzņēmušies šo politisko, šīs politiskās saistības un tā arī esam panākuši kopēju turpmāku virzību. Kā mēs varam panākt atpakaļ nosūtīšanu no Eiropas Savienības un Afganistāna? Atkārtošu to, ko teicu jau agrāk un arī citās debatēs. Nav neviens cilvēks atpakaļ nosūtīts no Eiropas Savienības. Ja nav ticis veikts individuāls eh, izvērtējums par šo cilvēku tiesā, mēs paļaujamies uz mūsu tiesām. Tās izskata visus aspektus katrā individuālā gadījumā pirms, pirms tiek pieņems lēmums šo cilvēku sūtīt atpakaļ. Ja jūs paraugāties skaitļiem, tad uh, skaitļi paši liecina par to, kāda reālā situācija. Patiesībā 2016. gadā bailes bija daudz lielākas nekā reāli cilvēki tik nosūtīti. Frontex ir uh, ar varu aizsūtījis atpakaļ 700 cilvēku. Un uh, deputāti ir teikuši, ka vai rairums cilvēku, kas tiek atpakaļ nosūtīti no Afganistānas, patiesībā nav no Eiropas senības, bet gan no kaimiņu valstīm. Tās atbalsts, ko mēs sniedzam, to šo faktu neņem vērā, tāpēc, ka no paša sākuma mēs pieņemam lēmumu rīkoties partnerības karā ar Afganistānu, jo mēs zinām, ka Afganistāna cenšas sniegt ilgspējīgu atbalstu uh, cilvēkiem, kas atgriežas neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi atgriežas. Un jautājums par līdzekļu piešķiršanu integrācijai. Viss finansējums, kas ir atvēlēts integrācijai un kopumā 200 miljonu Afganistānai vien, nāk no attīstības atbalsta. No šīs konkrētās sadaras, kas bija paredzēta tieši šim mērķim. Šī līdzekļa nonāk ANO aģentūrās, vietējām nevalstiskām organizācijām, partneriem, kas ievēro principus un to gaisotni, kas ir ANO aģentūru. Pamatā es runāju par UNICEF, UNICEF, YM un tam līdzīgi. Tagad atbildu jautājumu par nepavadītiem nepilngadīgiem bērniem. Mūs uztrauc um, pētījums, ko veids ne tikai glābiet bērns, bet arī citas organizācijas. Mēs esam kopā ar dalībvalstīm uh, sīk izpētīšu, vai tās var ziņot par kādiem gadījumiem, kad uh, nepilngadīgi bērni tika nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu. Ārpus tā juridiskā ietver, kas paredzēts nacionālas tiesību aktos, <clears throat> vai arī kas atainotos kopējā turpmākajā virzībā. Visi šie atpakaļ nosūtītie bērni no Eiropas Savienības, par kuriem ziņoja, <clears throat> dalībvalsts ir vai nu atgriežušies ģimenes uh, ietvaros, vai arī tie bija brīvprātīgi bērni, kas atgriezās un uh, tad viņi nonāca ģimenē tur. Runājot par terminālu, jā, dokumenta tekstā ir specifiska atsauce par to, ka jāveic darbs uh, pie viena termināla lidostā, jo toreiz uh, varas iestādes uztrauca tas, ka būtu ļoti daudz cilvēku, kas atgrieztos no Eiropas, Afganistāna no vienas puses šīs bāžas nematerializējās, un no otras puses eh, varas iestādes mainīja savu viedokli, jo eh, šis jautājums no Afganistānas iestāžu puses nav turpināts. Tātad eh, nekāda darbība nesekoja, un līdz ar to arī nekāda centiena nenotiek. Paldies. Pirms es aicināšu izteikties Hamidī kundze. Sofija, jūs gribētu uzdot īsi jautājumu, vai ne? Lūdzu. Divas, divi pavisam īsi jautājumi. Pirmkārt, jūs teicāt, ka jūs ņemsiet vērā NVO ziņojumu, taču jūs informāciju mēdzat smelties no, N, no dalību valstu ziņojumiem. Manas valsts um, ehm, iestādes saka, ka viņi īstenībā ne, nepārskatā un nav lietas kursā par to, kas notiek ar cilvēkiem pēc tam, kad viņi ir atgriezušies. Un tad uh, nākamais aspekts bija saistīts ar to, kāpēc ir šis kopīgais ceļš uz priekšu. Tas ir tādēļ, ka bija bažas no dalību valstīm. Nu tā nav, tāpēc, ka padomē dalību valstis ir daļa no likumdevēja, un mēs esam otrais likumdevējs, bet vienmēr, kad Eiropas parlaments kaut ko jautā, tad nav pats par sevi saprotams, ka ir nepieciešams uh, pasakot, kā situācija attīstās. Tāpēc mani interesē, uh, Kā jūs, kā Eiropas komisija, redzat uh, savu uzdevumu? Vai komisija ir atbildu šādu jautājumu? Es pieturēšos uh, savās robežās, esmu nepolistiska persona komisijā. Otrais jautājums, protams, ir mazliet politisks, bet tā kā var teikt, uh, mēs Eiropas komisija uh, sekojam lūgumiem, kas nāk no šīs komitejas un no citurienes, un mēs sniedzam visu informāciju, eh, kas mums ir jāsniedz, un caurskatāmību saskaņā ar tekstiem un eh, nolīgumiem, un kā mēs tiekam galā ar šiem līgumiem. Jautājumu par to, vai mēs cekojam eh, situācijai pēc tam, ka cilvēki ir atgriezušies, jā, mums ir integrācijas programma, mums ļoti konkrēti pieprasījumi un ka mūs interesē atgriezt to cilvēku liktenis pēc tam, kad viņi ir atgriezušies savās valstīs, līdz ar to mūsu reintegrācijas projektos tas viss ir iekļauts. Un līdz ar to, ja ir kādi konkrēti gadījumi, kad nevalstiskās organizācijas ceļ trauksmi, tad mums ir nepieciešams sniegt, balstīties uz informācijas, ko sniedz dalība valsts, jo viņas ir uh, interesētas un Eh, ceļojumi atpakaļ, lidojumi atpakaļ tiek uzraudzīti, un tas notiek saskaņā ar tiesiskiem noteikumiem, un tāda ir situācija. Lielas paldies, un es zinu, ka laika nav daudz, bet Hamidī kundze, jums ir iespēja tagad atbildēt. Un jūs tagad dzirdējat, ko domā parlaments. Parlaments mēģina saprast, kas īsti notiek, tad varbūt jūs no savas puses varētu izteikties, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Paldies arī deputātiem par komentāriem. Runājot par uzdotajiem jautājumiem, nav oficiālie, oficiālo dokumentu un ziņojumu par to, kāds ir stāvoklis, runājot par tiem afgāņiem, kas ir atgriezušies savā valstī. Bet informācija kas ir manā rīcībā, jo es dzīvoju Afganistānā un strādāju Afganistānā un man ir iespēja runāties ar cilvēkiem. Cilvēki atstāja visu, lai varētu glābt savu ģimeni un sevi un doties uz Eiropu. Viņi atgriežas atpakaļ, viņiem viss jāsāk no sākuma. Un, protams, tas ļoti negatīvi ietekmē viņu dzīvi, viņu bērnu dzīvi. Drošības situācija noteikti neļauj bērniem uh, turpināt uh, mācīties, un arī pašiem cilvēkiem nav viegli atrast darbu. To visu mēs, mm, tas viss mums ir jāatcerās. Un daži no tiem, kas atgriežas, viņi pat nav dzimuši Afganistānā, viņi ierodas valstī, kurā viņi nekad nav bijuši, viņiem ir nepieciešams uzsākt uh, dzīvi pilnīgi no sākuma nezināmā vidē. Vēlos arī uh, paust tādas pašas bažas, ko jūs teicāt. Eh, ir tiešām ļoti svarīgi saprast, kāda ir situācija Afganistānā. Tā ir kritiska. Un mēs ceram, ka varēsim visi kopā izglābt daudz cilvēku dzīvi. Jo šie cilvēki Afganistānā katru dienu saskarās ar uh, patiesu apdraudējumu. Liels paldies! Vēlos arī pateikties Lībe komitejai par to, ka mums ir bijis iespēja tikties kopā un uh, kopā ar Afganistānas lietu delegāciju izrunāt visus šos jautājumus. Noteikti jāturpina darbs kopā, piemēram, ar Deve komiteju, un lai skatītos, kā situācija Afganistānā attīstās, un tad attiecīgi mēs iegūsim visu nepieciešamo informāciju, tad nākotnē varēsim pieņemt labus lēmumus. Paldies! Dear colleagues, um... Cienījamie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir strukturēts dialogs ar komisāru Avramopalas kungu. Sirsnīgi sveicam viņu šeit. Mēs runāsim par daudziem jautājumiem. Protams, daži jautājumi ir skaidri, bet uh, es uzskaitīšu situāciju vidusjūrā 2018. gada programmas īstenošana un prioritātes 2019. gadam. Ļoti jauki komisāra kungs ir ieradies un mēs labprāt ar viņu runāsim šī dialoga ietveros. Un tad lūdzu pirmām, pirmo uzklausīsim komisāru. Un tad uzsāksim mūsu struktūrētās debatas. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, Klod, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie deputāti, kolēģi. Esmu ļoti gandrīz, ka varu būt šeit kopā ar jums. Mm, mēs saskatām, ka šie dialogi jautājumi ir ļoti būtiski, un tāpēc arī mēs labprāt runājam par tiem. Dialogs tagad notiek īstajā brīdī, tādēļ, ka tā ir iespēja izvirzīt mērķus, ņemot vērā to, ka mums ir nepieciešama vispturoša stratēģija, migrācijas un drošības jautājumos. Migrācija un drošība ir tās jomas, kurā mūsu darbs šeit, kopīgais darbs, sniedz ļoti uh, skaidru labumu mūsu iedzīvotājiem. Un tas ir būtiskākais mūsu darbā. Mums ir nepieciešams īstenot iniciatīvas gan migrācijas, gan drošības jautājumos. Tas jādara pirms vēlēšanām. Un ne jau tikai tādēļ, lai mēs mūsu iedzīvotājiem parādītu, kāda ir pievienotā vērtība, bet lai mūsu iedzīvotāji tiešām saskatītu konkrētas pārmaiņas. Mūsu konkrēti risinājumi lielā mērā parādīs, kāda ir politiskā atmosfēra, kāds ir politiskais klimats pirms vēlēšana periodā. Es jūs, Lība komiteja, aicinu, lai jūs nāktu klājā ar ziņojumu ar visiem likumdošanas priekšlikumiem nevēlāk par novembri, jo tad būs iespēja runāt ar prezidentūru līdz janvārim. Jūs visi zināt, ka laika nav atlicis daudz, un es labprāt atbalstīšu jūsu darbu. Es jums varu sniegt tagad informāciju par to, kāda ir šī brīža situācija un kāda izaicinājuma mūs gaida turpmākajos mēnešos Jūs noteikti zināt, ka liela daļa no runas par stāvokli Eiropas Savienībā tika veltīta būtiskiem priekšlikumiem, kas stiprinās bēgļu patvērumu un migrācijas politikas jautājumus. Vispirms runāsim par migrāciju. Daļa no visaptvarošās stratēģijas, un tas, tas ko mē, kam mēs visi piekrītam, ir ārējas robežas kopīga pārvaldība. Tāpēc priekšlikums ir stiprināt un aprīkot Eiropas uh, robežu un krasta apsardzes aģentūru, tā lai tā varētu atbalstīt dalību valstis uzdevumā aizsargāt ārēju robežu. Uh, Šajā priekšlikumā ir desmit tūkstoši speciālistu, kas tiks atlasīti līdz 2020. gadam un darbosies šīs aģentūras paspārnē. Aģentūra vajadzības gadījumā varēs uzsākt kopīgus pasākumus arī trešajās valstīs un ne tikai kaimiņu valstīs. Un vienmēr tas būs gadījumos, ja valsts un Eiropas Savienība vienosies par šādiem kopīgiem pasākumiem starp 2001 un 2020, 2021 un 2027 gadu, kopīgais budžets ir aptuveni 11,3 miljārdi eiro, kas tiks atvēlēti ar šo palielināto budžetu. Aģentūra varēs iegādāties savu aprīkojumu, gan lidmašīnas, gan transporta līdzekļus un līdz ar to atkarība no dalību valstu piedāvātiem resursiem tiks mazināta. Tas nozīmē, ka mums vairs neradīsies situācija, kurā operatīvā kapacitāte ir apdraudēta tādēļ, ka trūkst aprīkojuma vai resursu. Vienkārši tādēļ, ka dalībvalstis neatbild pietiekami ātri vai arī vispār nevēlas reaģēt uz aģentūras vajadzībām. Te pašā laikā Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams stiprināt arī Eiropas Savienības bēgļu aģentūru. Jūs esat jau strādājuši pie teksta, ko, par ko esam vienojušies. Līdz šim aģentūra ir nepieciešams nodrošināt pilnu aprīkojumu tā, lai tā varētu ātri un pilnībā reaģēt un palīdzēt tām dalību valstīm, kurām ir nepieciešama palīdzība, patvēruma procesā. Aģentūra varēs nodrošināt atbalstu dalību valstīm administratīvās procedūrās saistībā ar uh, starptautisko aizsardzību un procedūru, kas ir saistīta ar Dublinas sistēmu. Resursi, kas būs šai aģentūrai, uh, ļaus nodrošināt labu sadarbību arī ar uh, robežu un krasta apsardzes aģentūru kopā šīs abas aģentūras varēs atbalstīt dalību valstis, tad, kad tas ir nepieciešams. Tas attiecas gan uz tādiem karstiem punktiem, gan arī uz potenciāliem centriem. Tas attiecās arī uz atkal atgriešanos politiku. Šeit būs laba sadarbība starp tiem, kas īsteno procedūras gan patvērumā, gan arī atgriešanas procedūras. Uh, bet noteikti jūs piekritīsiet, ka tā ir tikai viena daļa no migrācijas procedūras. Tikpat svarīga visaptverošas politikas daļa ir legālas migrācijas atvēršana un veicināšana, un tas attiecās gan uz cilvēku tiesību aizsardzību, gan arī uz mūsu ekonomiskām vajadzībām, par ko es vēl runāšu. Lai atgriešanās politiku veicinātu un stiprinātu, komisija nolēma, ka ir nepieciešams atgriešanas direktīvu pārskatīt. Tas nozīmē, ka atgriešanas procedūras tiks pārskatītas un mazināsim uh, problēmas tām dalību valstīm, kas reāli veic šos atgriešanas pasākumus. Kopā ar atbalstu, ko sniegs Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra, tad mēs varēsim uzlabot situāciju attiecību uz atgriešanos un būs arī lielāks finansējums, ir sevišķi AMIFI ietvaros. Un tas nozīmē, ka atgriešanas process būs daudz efektīvāks un līdz ar to arī migrācijas plūsma pārvaldīšana būs daudz efektīvāka septembrī tika uh, izstrādāta migrācijas jautājumu pakotne, un tā šobrīd ir prioritāra, un ir paredzēts uzsākt darbu pie visiem saistītiem dokumentiem. Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka Libe ziņojums par šo dokumentu ir pieņemts ļoti efektīvi un ātri. Mēs noteikti turpināsim diskusijas uh, par šiem jautājumiem ar iekšliet ministriem Luksemburgā piekdien, jo mums ir nepieciešams ar, ar ministriem izstrādāt uh, kopīgo patvērumu politiku. Runāsim par šiem jautājumiem. Ir dažādi veidi elementi, kas ir jāiekļauj. Vienošanos un migrācijas krīze izraisīja uh, tieši vairāk šie aspekti. Dublīnas sistēma ir jāpārskata, jo gan tagad, gan nākotnē ir nepieciešama taisnīgāka un uh, efektīvāka Dublīnas sistēma. Es uzskatu, ka Austrijas prezidentūrā var savā prezidentūras laikā panākt uh, tiešām lielu progresu un uh, sarunas uzsākt pēc iespējas ātrāk. Par Eirodaku es ar gandrījumu skatos, ka mēs esam uh, vienojušies uh, politiskā līmenī par pagaidu variantu, un Makavējas kundze tiešām ļoti rūpīgi un nopietni pastrādājas, lai varētu šo dokumentu virzīt uz priekšu. Arī savstarpējai savietojamībai tas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par informācijas sistēmām. Tāpēc būtu nepieciešams ļaut arī šim dokumentam virzīties uz priekšu, tā lai to varētu pieņemt par priekšlikumu, kas ir saistīts ar kvalifikācijas regulu un, uh, un uzņemšanas nosacījumiem, kā arī iekšējo pārcelšanu Eiropas Savienībā. Esmu ļoti gandarīts par paveikto Bulgārijas prezidentūras laikā. Es ceru, ka Austrijas prezidentūra neieviesīs daudz pārmaiņu, un mēs varēsim ar padomi pēc iespējas ātrāk pabeigt šo priekšlikumu ir nepieciešams arī progress pār patvēruma politikas regulu. Es ceru, ka padome vienosies pār sarunu mandātu tā, lai trialogs varētu sākties pēc iespējas ātrāk. Kā jau teicu, progress mums ir nepieciešams, un tas attiecās uz visiem migrācijas aspektiem, arī uz legālo migrāciju. Un tieši legāla migrācija ir viens no būtiskām uh, sastāvdaļām, kas uh, nodrošinās migrācijas politiku. Mums ir nepieciešams nodrošināt drošus koridorus tiem, kuriem tiešām ir nepieciešama aizsardzība. Ir jābūt uh, kontrolētai un aktīvai uh, darba migrācijai. Es ar ministriem vēlreiz runāšu par šiem priekšlikumiem, tas notiks 12. oktobrī. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams vienoties par reformām, tā lai nodrošinātu pievienoto vērtību, salīdzinot ar to, kas mums ir šobrīd. Es arī aicināšu ministrus virzīties uz priekšu, tā lai mēs varētu uzsākt legālas migrācijas pilotu projektus līdz šī gada beigām ar atsevišķam Āfrikas valstīm. Un tas kopā ar citiem pasākumiem būs ļoti būtiski pasākumi, uh, kas nodrošinās arī progresu atpakaļ uzņemšanā un atgriešanā, sadarbojoties ar tām valstīm. Ja mēs saņemsim Āfrikas valstu pilnu atbalstu attiecībā uz nelegālās a, migrācijas profilaksi, tad mums būtu nepieciešams nodrošināt iespējas a, emigrēt a, legāli. Un Nobeigumā es aicināšu dalību valstis turpināt strādāt pie uh, bēgļu pārcelšanas uh, pasākumiem Eiropas Savienībā. Pieminēšu arī komisijas priekšlikumu, uh, kas tapis martā par vīzu kodeksa grozējumiem. Mērķis ir, lai ceļotāji varētu vieglāk un ātrāk saņemt vīzas un te pašā laikā nodrošināt attiecīgas uh, drošības pārbaudes. Tas ir saistīts arī ar atgriešanas uh, politiku un sadarbību ar trešajām valstīm attiecībā ar neregulāriem migrantiem. Mēs šobrīd esam piedāvājuši striktākus noteikumus attiecībā uz tām valstīm, kas nevēlas sadarboties ar neregulāriem migrantiem. Prezidentūra jau ir saņēmusi mandātu sarunām, tāpēc es ceru, ka Libe arī pēc iespējas ātrāk apstiprinās ziņojumu par šo ārkārtīgi būtisku likumdošanas priekšlikumu. E, ir citi jautājumi, kas saistīti ar vīzām. Komisija drīz sniegs informāciju par savstarpējo bezvīzu režīmu ar ASV un Kanādu. Un tad mēs atkal runāsim par šiem jautājumiem. Es zinu, ka jūs sekojat šo jautājumu attīstībai ļoti rūpīgi. Man arī ir bažas. Tieši tāpat kā jums, tāpēc vēlos atkārtot, ka es pilnībā esmu apņēmies panākt absolūto bezvīzu režīmu ar ASV. Es katru reizi tiekoties ar ASV pārstāvjiem runāju par to, Turklāt es plānoju arī doties uz Vašingtonu. Nākamēnes atkal runāšu par to. Mana, mans vēstījums ir ļoti skaidrs un kategorisks. Tehniskie kontakti arvien turpinās. Un, kā jau teicu, es turpināšu diskutēt par šiem jautājumiem. Politiskais klimats Vašingtonā šobrīd nav mūsu pusē. Mm, tas ir jāapzinās. Te pašā laikā mēs cenšamies izmantot visu, ko mēs varam, lai varētu panākt pilnīgu bezvīzu režīmu ar visām mūsu dalību valstīm. Komisija, un man tas personiski ļoti būtiski, komisija ir apņēmusies pilnībā saglabāt Schengenas uh, zonu, un tas mums visiem ir ļoti svarīgi. Vēlreiz uzsveršu. Un man ir absolūti skaidrs, skaidrs priekšstats par to. Pagaidu robežu kontrolas iekšējām robežām nedrīkst kļūt par pastāvīgo pasākumu, tāpēc ir nepieciešams vienoties pār līdzsvaru, ka no vienas puses ir tiesības brīvi pārvietoties, un no otras puses ir uh, drošība. Tas nozīmē, ka ir, en, ka nepieciešams vajadzības gadījumā grozīt Schengenas kodeksu. Es ceru, ka Lībe drīz apstiprinās un pieņems savu ziņojumu, līdz ar to mēs līdz gada beigām varēsim sarunāt, sarunas uzsākt. Prezidentūra jau ir mandāts. Es savienībai ir nepieciešami jauni noteikumi, tā lai visi ievērotu spēles noteikumus un neviens nevarētu atkāpties. Draugi, tagad runāšu par drošības jautājumiem un jūs esat ļoti daudz ko ieguldījuši tā, lai varētu nodrošināt patiesu un efektīvu drošības savienību. Šeit tiešām ir tāda paradigmas maiņa, kā mēs sadarbojamies drošības jautājumos Eiropā. Mums vairs nav nekādu tabu jautājumu. Mēs vairs neuzskatām, ka drošība ir katras atsevišķas valsts kompetence. Mums ir ļoti daudz apdraudējumu, un mūsu mērķis ir kopīgs. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams sastarpēji sadarboties. Fakts, ka mums nav vairāk par gadu uh, bijuši nopietni teroristu uzbrukumi kopš Barcelonas notikumiem, var norādīt uz to, ka mēs virzamies pareizā virzienā. Pieminēšu pāris piemērus. Mēs esam iesnieguši uh, drošību uh, regulas projektu par teroristu darbības apturēšanu interneta vidē. Gan no parlamenta, gan no padomes puses ir izskanējuši priekšlikumi, kā var nelegālo saturu internetā apturēt. Mēs esam šobrīd jau panākuši diezgan lielu progresu, kas ir saistīts ar terorismu apkarošanu. Kāpēc mums ir sanācis šis progress? tie, kas plāno teroristiskus uzbrukums Eiropas Savienības iekšienē, viņi daudzos gadījumos var savu propagandu, indīgo propagandu uh, izplatīt internetā. Ir skaidrs, ka daudzi uzņēmumi, kas uh, darbojas saskaņā ar šo brīvprātīgo pieeju, viņi savas platformas mēģina aizsargāt uh, no teroristu uh, darbības, taču daudzi uzņēmumi nevēlas sadarboties šobrīd. Ir dažāda veida priekšlikumi šajā regulā, lai varētu nodrošināt ne teroristiskā satura uh, nesvītrošanu un lai pamatiesības būtu pilnībā, pilnībā ievērotas. Mana kolēģe Džulija Kinga sniegs mums informāciju šodien par šo priekšlikumu par radikalizāciju. Vai no internetā, vai arī ārpus interneta vidē. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs šeit cenšamies un darīt visu, lai sadarbība Eiropas Savienības iekšēnē dalību valstīm nāktu par labu, lai mēs varētu piedāvāt ļoti konkrētus mehānismus. Dalību valstu vadošās uh, komitejas izveide ir pirmais solis, kas Eiropas Savienībā var nodrošināt uh, aizsardzību. Tagad runāšu par citu būtisku prioritāti. Datu bāžu savietojamība migrācijas, uh, robežu un drošības jomā. Kolēģi, mēs esam atbildīgi par to, lai savietojamība būtu mums svarīga, lai mēs varētu aizsargāt savus uh, savus uh, pilsoņus. Lanera kungs, Melo kungs un arī ēnu referenti, paldies jums visiem, ja šobrīd cenšaties panākt kompromisus, lai varētu jau nākamnedēļ pieņemt ziņojumu. Prezidentūrai jau ir saruna mandāts. Es eh, jau tagad gaidu trialogu sākumu. Mums, eh, protams, ir jāsaprot, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Uh, bet eh, mums ir arī jāpriecājās, ka referenti ir tik uh, pieredzējuši. Par Eulisa es patiešām vēlētos pateikties Makovei kundzei un ēnu referentiem par eh, ieguldīto darbu strādājot pie šī dokumenta. Priecājos redzēt, ka šai jaunajai regulai vajadzētu stāties spēkā līdz gada beigām. Vēlētos arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos par darbu, ko esat veikuši pie ETIES un pie uh, Uh, iebraukšanas izbraukšanas sistēmas, kā arī pie Schengenas uh, informācijas sistēmas. Šo priekšlikumu pieņemšana stiprinās iekšējo drošību, atvieglos ceļošanu un nodrošinās uh, arī Eiropas Savienības vīzu liberalizācijas politiku. Es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka ārējo robežu efektīva aizsardzība ir priekšnosacījums tam, lai Schengene darbotos atbilstoši un lai brīvkustība varētu tik nodrošināt Schengenas zonā. Es labprāt ar jums sadarbošos pie piekļuves finanšu informācijai, pie pārobežu pierā, pierādījumu un sprādzienu visam vielu meklēšanas iespējām. Es uzskatu, ka šie priekšlikumi, kas ietver arī rekomendāciju uzlabot kontroli uh, un šaujamieroču izsekojamību eh, ļaus mums eh, atņemt teroristiem un noziedzniekiem iespējas rīkoties. Es ceru, ka jūs eh, varēsiet pieņemt ziņojums par šiem failiem, lai mēs varētu atvērt dialogus pēc iespējas ātrāk. Es priecājos arī par iespēju sadarboties ar Kaufmanas kundzi, lai nodrošinātu to, ka pavisam ātri varētu tikt pieņemta priekšlikumi par uh, krāpniecību uh, ar neskaidrs naudas līdzekļiem, tā lai mēs varētu aizsargāt uh, iedzīvotājus no šāda veida noziedzības. Tas noteikti ļaus mums atvieglot arī mm, mm, tiesībā aizsardzības iestāžu darbu. Pēdējais par finansējumu. Eiropas Savienības līdzekļi būs izšķirošie, lai panāktu mūsu mērķus un uh, nodrošinātu to, ka mūsu ambīcijas tiek piepildītas pilnīgi visās politikas jomās. Pašreizēja migrācijas un drošības līdzekļi tiks pārskatīti, ir paredzēts vidējā posma pārskats, lai saprastu, kādā veidā uh, tas viss ir ticis īstenots. Kā jūs zināt, migrācijas, robežu un drošības jomā komisija ir nākusi klajā ar ambiciozu priekšlikumu attiecībā uz jauno daudzgadu finanšu plānu, uh, tur ir ņemtas vērā šīs jaunās prioritātes, kas saistās ar turpmākajiem līdzekļiem. Politiski ir svarīgi domāt par robežu drošību un drošību. Tas nodrošinās pietiekamo elastīgumu. Tas veid arī ciešāku kontroli un nodrošināt labākus rezultātus. Bez tam mums ir jānodrošina arī papildinātība ar citiem Eiropas Savienības instrumentiem, kas sadarbojas gan Eiropas savien... Savienībā, gan arī trešajās valstīs, un tas viss ir jādara saskaņā ar mūsu politikas mērķiem. Komisija paļaujas uz parlamentu cerot, ka tas atbilstīs šos priekšlikumus, lai varētu nodrošināt ātras sarunas un pats svarīgākais, lai mēs varētu sadarboties ar padomi un laicīgi pieņemt šos priekšlikumus. Es redzu, ka jūs jau esat sākuši izskatīt jaunos likumdošanas priekšlikumus. Tagad ir pienācis laiks virzīties uz priekšu. Ir jāliek uzsvars un jārisina pilnīgi visi neatrisinātie jautājumi. Es personīgi un arī mani dienesti labprāt sadarbosies ar komiteju un, protams, arī ar referentiem, ar Fajonas kundzi, Holmēras kundzi un Dalīkungu. Kolēģi! Mēs visi saprotam, ka mums priekšā ir daudz darāmā. Un laika, diemžēl, nav daudz. Atceroties mūsu pirmo tikšanos, tad, kad pirms četriem gadiem bija mana uzklausīšana, es domāju, ka mēs esam paveikuši ļoti daudz. Pats svarīgākais ir tas, ka šajos gados mēs labprāt esam sadarbojušies. Kad es sāku strādāt, Man teica, jūs uh, strādāsiet ar viss sarešķītāko komiteju, un tagad pēc četriem gadiem es varu teikt, ka es uh, nekad uh, savā dzīvē neesmu pieredzējis tik konstruktīvas attiecības ar parlamentāriešiem. Lielas paldies par to! Protams, vēl mums ir astoņi mēneši priekšā, lai varētu nodrošināt rezultātus un piepildīt visas mūsu stratēģijas. Mēs piekrītam, ka nav tāda viena risinājuma nedz attiecībā uz drošības apdraudējumu, nedz uz migrācijas kontroli. Mums ir vajadzīgi visi šie elementi drošības savienībā, tā lai mēs varētu nodrošināt labāku um, atbildīgumu sadali. Mums ir vajadzīga taisnīga politika, un šai politikai ir jābūt visaptarošai visā Eiropā. Es ceru, ka pēc astoņiem mēnešiem uh, šie, šī politika būs gan konstruktīva, gan efektīva, un es labprāt sadarbošos ar visiem no jums. Paldies par uzmanību. Check. Paldies, komisāram. Es tagad vēroju ķermeņa valodu zālē. Šķiet, ka varbūt tas ir nogurums. Tas, ko jūs šodien pieminējāt, neatiecas tikai uz darba slodzes komitejā, tā ir arī parlamenta darba slodze, tātad tā sastāda liela daļa no parlamenta darba. Mani pārsteidza tas, ka Mums ir jāgaida mandāta beigas, bet katrs fails ir saistīts ar tādiem konkrētiem sarešķītiem jautājumiem. Un es šeit skatos uz šiem kolēģiem. Un, protams, es nevēlos šeit aizņemt kolēģu laiku, pilnīgi visi vēlas izteikties, visi ir sarakstā. Es vēlētos nodrošināt, lai reaģējot uz jūsu teikto, Mums eh, vajadzētu skaidri norādīt, eh, ko tieši vēlas panākt parlaments. Parlaments virzās uz priekšu ļoti ātri, es to arī norādīju padomē Austrijas prezidentūrai. Nu, nevarētu būt tā, ka mēs eh, nevirzāmies uz priekšu ātri. Un jo īpaši mums vajadzētu reaģēt arī uz jūsu teikto par to, kā mēs virzāmies uz priekšu, vai te ir runa par patvērumu vai migrāciju vai robežu failiem, Lielākā daļa iespējams to nezinās. Mums ir te divi uh, cilvēki komitejā un attiecībā uz robežu pakotni. Mēs esam nozīmējuši Metzolas kundzi un, un atgriešanas jautājumos ir atbildīgs Argentīnī kundze. Šodien mēs pārskatījām patvērumu aģentūras uh, priekšlikumu. Nīdermīlera kungs ir nozīmēts kā atbildīgais, protams, šeit ir ārkārtīgi daudz sarežģījumu, šāds sarežģījumi attiec arī uz citiem failiem. Uh, sadarbspēja arī tiks skatīta pirmdien, protams, šīs fāzes arī ir ļoti sarežģīts, bet priekšā mums vēl ir trilogi. Stīvensas kundze ir noteikti par referenti par nelegālo saturu tiešsēstē. Es to visu pieminu tāpēc, ka mēs eh, nerīkojamies lēnu, lai nodrošinātu šo deputātu nozīmēšanu. Uh, Katrs no šiem failiem saistās ar zināmām grūtībām, un uh, šīs grūtības, protams, ir svarīgas visiem, kas pie tā strādā. Vēl divas lietas - vīzu uh, atgriezeniskums. Protams, ļoti labi tas, ko jūs norādījāt, bet mums ir jānodrošina, lai tā nebūtu tikai tāda uh, ap, cirkulāra situācija. Mums vajadzētu, lai jūs atgriežties Libē un par to runājat. Mums ir jāpārlauž šis saburtais loks. Jā, es zinu, ka jūs devāties arī uz Vašingtonu, un es nedomāju, ka ar to pietiek. Mums patiešām ir uh, kaut kā jāmēģina pārlaust šis uh, sastrēgums. Par Dublinu un par patvērumu pakotni. Vēlējos uz to norādīt, pirms došu vārdu pārējiem. Šeit Padomē es redzu kvalificētā vairākuma un vienprātības problēmu. Ja komisija uzstās uz vienprātību kvalificētā vairākuma vietā, es īsti nezinu, vai izdosies kaut ko panākt. Kolēģi, protams, var strādāt pie patvēruma pakotnes elementiem, bet eh, mēs saskaramies ar reālām problēmām, un tāpēc būtu svarīgi saprast, ko īsti jūs domājat. Vai jūs vēlaties to turpināt? Es, protams, saprotu, kāpēc, bet eh, vai tiešām mēs paliksim pie šī uh, vienprātības noteikuma. Es domāju, ka mēs uh, līdz ar to neko nepanāksim pie pietvērumu pakotnes. Mums uh, nekad neizdosies šeit pārlauzt čoburto loku. Vēlējos jums arī jautāt, atcerēties uh, līguma nosacījumus. Es patiešām neredzu, uh, ka kaut kas pavirzīsies uz priekšu, neskatoties uz uh, šo milzīgo darbi, ko kolēģi šeit ieguldīs. Pat uh, Rumānijas prezidentūra diez vai savos atlikušajos trīs mēnešos kaut ko panāks. Protams, ka šīs sarunas ir sarešķītas, bet šie jautājumi ir jāuzdod. Runātājs saraksts, kolēģi, jūs man sagādājat grūtības, tāpēc, ka visi koordinātori nav klāt. Lūdzu, nedusmojieties uz mani, bet es uh, došu vārdu koordinatoriem vai koordinatoru aizstājējiem, Lūdzu, norādiet, kas būs šie stājēji. Un lūk, ir pieteikušies runāt tautas partijā grupām. Mecels kundze nav klāt, bet es saprotu, ka Engelkungs viņu aizstās. Katram divas minūtes. Ja kaut ko sajaucu, lūdzu, dariet to man zināmu. Divas minūtes katram. Visi, kas ir klāt, varēs izteikties. Neilgāk par divām minūtēm. Vispirms koordinātoram, pēc tam došu vārdu komisāram atbildēji. Frank, jūs esat pirmais tāds partijas grupas vārdā divas minūtes. Paldies, Klod! Liels paldies, liels paldies, ka uh, mani šeit esat pa, paaugstinājuši amatā. Es patiešām to negaidīju, nākot uz šo sanāksmi. Un, atklāt sakot, tas arī pilnībā neatbilst tam, ko darītu tautas partijas grupas koordinators. Es vēlētos uh, galvenokārt runāt par diviem migrācijas politikas elementiem, kas, uh, manuprāt, šķiet svarīgi. Uh, komisijai drīz beigsies termiņš, tieši tāpat kā mums visiem, un iespējams, ka ir pienācis laiks mm, būt drosmīgākiem, parādīt tādu drosmi, kas iepriekš nav tikusi parādīta. Es esmu to norādījis arī citos gadījumos runājot ar komisijas priekšādātāju. Es domāju, ka arī viņš pats vēlētos, lai mēs panāktu kaut ko vairāk. Pašlaik mēs tikai mēģinam tā nedaudz pieskarties šim jautājumam, bet tā īsti to nemaz nedarām. Es runāšu par Dublinu un par legālo migrāciju. Uh, Mēs visi attiecībā uz Dublinu zinām, ka šī sistēma tika ieviesta bez spiediena, tā tika izveidota tad, kad uh, mums bija šīs iespējas, mums bija laiks nodrošināt šādu saprātīgas sadalas sistēmu, bet mēs redzam, ka tādos uh, stresa apstākļos šī sistēma nedarbojas. Un tad šis stresa tiek izturēts tikai tur, kur uh, šis stress var tikt izturēts, bet ne visi to ir gatavi darīt, un tieši tāpēc mums uh, vajadzētu sadalīt šo slodzi tā, lai šo slodzi varētu nest um, tie, kas uh, ir uz to spējīgi. Un tad mēs arī redzēsim, ka iespējams, ka ir šī solidārā Eiropas daļa un ir Eiropas daļa, kurai ir vajadzīga palīdzība. Tagad par nelegālo migrāciju. Mēs zinām, Klots un arī pārējie, kas eh, ir atbildīgi par eh, šo eh, zilo vīzu jautājumu. Nu, īstenībā šis jautājums bija tāds diezgan margināls. Un ja šis jautājums ir margināls, ja šis progress ir margināls, tad būs vesela virkne uh, kolēģi, kas nevēlēsies, lai viņus piemin. Tātad, ja ir runa par šādu reālu, legālo migrāciju, tad īstenībā ir grūti šeit kaut ko panākt, bet mums ir sarežģīti vērsties pret eh, migrācijas cēloņiem. Mums ir jābūt gataviem uzņemt eh, šos cilvēkus, un tas ir jādara katru gadu. Tātad mums vajadzētu sagatavoties, mums vajadzētu to izveidot, un ir valstis, kas ir gatavas to darīt, bet citas nē. Es nevēlos uh, piespiest uh, šīs valstis, kas nevēlas to darīt. Iespējams, ka tas būtu pat bīstami šiem cilvēkiem. Bet, ja runa par tām valstīm, kas ir gatavas to darīt, tad varbūt nāciet klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas ļautu nodrošināt šo integrāciju, asimilāciju, uzņemšanu Eiropā. Tas uh, nāktu par labu sabiedrībai, kas tad vairs nesaskartos ar invāziju no nelegālo migrantu puses. Mums vajadzētu drīzāk domāt par eh, regulāras organizētas migrācijas izveidi. Engelkungs šķiet eh, nav pieredzējis koordinators, viņš izteicās mazliet ilgāk, bet lūdzu pieturēsimies pie divām minūtēm. Jā, jā, man likās, ka jūs esat aizstājies, bet eh, es vēl norādīšu komisāram. Viņš eh, dodas uz eh, padomu sanāksmē, mēģina mm, virzīt uz priekšu zilo karti. Tas ir arī mans fails. Spinelī kundze un citāna referenti ir klāt. Es neredzu, ka padomē būtu interese par šo zilo karti, bet komisārs to dara, tāpēc, ka tiek, tāpēc, ka tiek runāts par tā saucamajiem legālajiem ceļiem, kaut arī šādu legālo ceļu nav, tā ir liekolība. Un es domāju, ka komisija vajadzētu apsveikt par to, ka tā tomēr rīkojas, un tas ir kaut kas eh, pozitīvs. Labi, tagad īstais koordinators Sipelas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, nu, domāju, ka es izteikšos vāciski. Tad, kad es skatos uz šo priekšlikumu, tad es kļūstu arvien nepacietīgāka un arī īgusi. Mēs eh, šeit, Avramopols kungs, runājam par to, ka Schengenas zona ir jāsargā, bet tas, ko es šeit redzu, uh, ir tas, ka ar katru priekšlikumu komisija skrien pakaļ padomēji, un uh, robežu kontrolas tiek tikai pagarinātas. Es īsti nezinu, kā tas aizsargā Schengenas zonu. Vīzu atgriezieniskums, es īsti nezinu, cik ilgi mēs to gaidām, un jūs pats norādījāt, ka jūs par to iestājaties. Man liekas, ka mēs vēl pat pēc pieciem gadiem to nesagaidīsim. Un tad, kad es skatos uz ASV valdību, tad es patiešām sāku smieties. Nu, uh, viņi saka, jā, nu tad mēs vēl vienu gadu vedīsim sārunas un tā tālāk, tad kāpēc gan man vajadzētu uzsvert nopietnu šo Eiropas Savienību? Sadarbspēja, tas ir ārkārtīgi būtiski drošības uzlabošanai. Avramopols kungs, sākumā mēs domājam par to, ka mums vajadzētu identitā veidā savienot dažādas datu bāzes. Tas ir kā ir akceptējami. Tagad, ko mē, kas, tas, ko mēs darām, ir tas, ka mēs veidojam jaunu milzīgu datu banku ar miljoniem uh, Uh, datu par uh, vainīgajiem, upuriem, ceļojošajiem. Viss tiek samets vienā lielā katlā. Es īsti nezinu, kā šī drošība tiks uzlabota. Gal galā šie dati jau atrodas atsevišķās datu bāzēs. Robežas ir jāsargā. Mani nevajag aizsargāt no cilvēkiem, bet tas, ka robežas tiek kontrolētas, manuprāt, tur ir viss kārtībā. Es nezinu, kā īsti tas notiks. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par Eiropas robežu apsārdzi un krasta apsardze, bet, eh, diemžēl, tas nedarbojas, tāpēc, ka netiek nodrošināts tas, ko vajadzēja nodrošināt. Es jautāju, kur gan mēs vēl dabūsim papildu personālu un naudu. Jūs sakāt, ka mums vajadzētu labāk nodrošināt atpakaļnosūtīšanu. Jā, atpakaļnosūtīšana vienmēr ir bijusi patvērums sistēmas daļa. Proti, mums ir jānosūta tie, eh, kas nav ieguvuši patvērumu atpakaļ uz izcelsmes valstīm, bet eh, kāpēc mēs sākam ar šo kopējo ceļu uh, uz priekšu par Afganistānu, uh, bet nerunājam par citām valstīm, kur arī cilvēkiem nav tiesību uz patvērumu. Es eh, domāju, ka mums, protams, ir jārunā arī par bēgļu situāciju, jo īpaši Grieķijā ir saņemti ziņojumi par to, ka nometnes ir pārpildītas Cilvēkus vairs nevar izvest sauzemē, ir ārkārtīgi daudz pārmetumu par korupciju, ka nauda uh, nenonāk pie bēgļiem, kaut arī tā ir domāta bēgļiem, ja tā nokļūst svešās rokās. Nu, es gribētu dzirdēt par to kaut ko vairāk un gribētu zināt, kā komisija rīkosies attiecībā ar šiem pārmetumiem. Okay, thanks, Brigitte. For ECR, Mr. Jurek. Paldies, Jurek kungs, ECR grupas vārdā. Liels paldies. Komisār kungs, vai jūs nedomājat, ka paziņojumi par legālo migrāciju pastāvīgi atkārtojas gan no jūsu mutes, gan no Eiropas komisijas priekšstādātāja mutes. Taču šādi tiek eh, veicināta nelegālā imigrācija, jo mēs zinām, ka migrantu skaits eh, Eiropā pieaug. Šodien puse no migrantiem, kas nonāk Eiropas kontinentā, ir no Marokas. Es gribētu zināt, kādus pasākums Eiropas komisija ir mm, izmantojis, lai eh, sāktu diskusijas ar mm, Maroku par šo jautājumu, jo Marokā nav nekāda kāra, uh, eh, tur ir stabila monarhija, rietumnesis noskaņota, tuva Eiropas Savienībai it kā nebūtu grūti sākt kontakts ar viņiem. Uh, jāvērš pret nelegālo migrāciju un pret cilvēku tirzniecību no Marokas puses. Un kā jūs vērtējat šos, šos četrus gadus migrācijas jomā? Es neuzdod jautājumu par pasākumiem, kurus izvērta Eiropas komisija ar jūsu līdzdalību, bet gan par to, kāda ir situācija Eiropā. Vai jūs uzskatāt, ka mūsu Eiropas Savienības stāvoklis migrācijas jomā ir labāks salīdzinot ar to, kāds tas bija 2014. gadā, vai ne? Paldies! And, uh... Paldies! Aldi grupas vārdā. Natālija Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, saku priekšsēdētājs. Man vispirms, laikam, goebu jāuzklaus. Es atvainojos, saka priekšsēdē. Es arī nogurstu. Es atvainojos, ka esmu noguris un neesmu gluži efektīvs. Natālija, lūdzu, lūdzu, jums var. Paldies, Klod, paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies komisāram, ka viņš ir mūsu viesis. Un paldies, ka viņš apņēmīgi strādā šajā viedokļa apmaiņā paturpināt Kloda domu, es pilnīgi atbalstu viņa jautājums perspektīvas, kuras viņš ir uzsvērs attiecībā uz konsensu problēmu. Būtībā mēs te riņķa dansi vedam un nekuras priekš netiekam. Dažkārt ir vērts uh, skatīties patiesībā acīs, ka ir eh, iestrāgusi situācija, ka būtībā te ir darīšana ar liekulīgu attieksmi no dalībvalstu puses attiecībā pret komisijas prasībām. Komisāra kungs, jautājums attiecībā uz to, ko jūs stāstījāt. Tātad <clears throat> par eh, migrantu eh, apst uzņemšanas apstākļu uzlabošanos, tad, kad viņi nonāk Eiropā. Šorīt mēs uzzinājām, ka ievērojami samazinās patvērumu meklētāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 2017. gadā par 40% ir bijis samazinājums salīdzinot ar 2016. gadu. Tas jau mm, nepārprotam liecina par tendenci arī šajā gadā, ka samazinās bēgļu skaits. Un tomēr situācija uz robežas ir pamats bažām, īpaši jūsu valstī, Grieķijā. Un skaits ir atšķirīgs atšķirībā no informācijas sniedzējiem, taču šis skaits tiešām ir pārāk liels, ir smagi cilvēktiesība pārkāpumi, par kuriem ziņo nevalstiskās organizācijas, šādi gadījumi ir daudz. Un īpašie pārkāpumi, saskaņā ar viņu sacīto, ietekmējot cilvēkus, uh, kas ir īpaši neaizsargāti. Tātad šī ir dramatiska situācija, dramatiska humanitārā situācija un arī dramatiska situācija no politiskā viedokļa. Jūs jau norādāt, ka problēma saistīta ar padomes nostāju, ar šo pastāvīgo blokādi, nevēlēšanos doties pretī efektīvai reformai. Komisāra kungs, es vēlētos zināt, kāda ir jūs atbild uz jautājumu, Kāda ir jūsu manevra telpa šajā situācijā? Jūsu manevra telpa saistībā ar šo problēmu, jo jūs esat Eiropas komisijas komisārs, jūs vairāk kā teicāt, ka jūs bijāt pārliecināts par pareizo nostāju. Tad kāda ir jūsu manevra telpa, lūdzu? Labi, paldies Natālija un Goja grupas vārdā. Barbara Spinelli, kas aizstāja Ernstas kundzi. Ak, es atvainojos, saka priekšstādē. Ak, zaļie te, kaut kas nav riktīgi, es atvainojos, saka priekšstādē. Judīte ir zaļo koordinātore. Es tev laboju. Un es esmu arī priekšstādātā vietniece un koordinātori. Jā, nu, es pieņemu jūs atvainošanos. Viss kārtībā, saka Sargentīnī kundze. Es klausījos komisārā Varomopulas kungas sacītē. Es patiesībā, eh, diemžēl, nepiefiksēju, cik bieži viņš teica, ka viņš vēlētos, ka trialogs pabeigtos pirms vēlēšanām. Es neesmu droši par to, vai mēs tur viņam varam līdzēt, un arī neesmu droši, vai mums tas būtu vispār jāvēlc, jo, manuprāt, daudzi uh, dosjē aizkavējas nevis mūsu dēļ, bet gan padoms dēļ. Un komisārs saka, ka viņš ir gandarīts redzēt, ka, es tagad viņu citēju, saka runātā, ka bija provizorisks vienošanās um, par Bulgārijas prezidentūru, un viņš cera, ka Austrija tikai piebil, pieliks vēl kaut kādus papildu izmaiņas mums klāt. Tad mēs laikam kaut ko pārprotam. Jūs uh, jauki izteicāties, vai kolēģi Makavēju, bet vēlos izteikties par mūsu kolēģi Bjorku no Goeja. Viņa tiešām vadīja sarunas ar padomu par atpakaļnos, atpakaļnosūtīšanu, <clears throat> bet padomas darbība nav uh, progresīva. Manā skatījumā vai nu nav vienošanās, vai arī vienošanās, kur noslēdzām netik sen pirms vasaras uh, Bulgārijas prezidentūras laikā, un tāda ir reālā situācija, ar kuru jāsamirinās. Es domāju, ir ļoti svarīgi uh, ievērot tiesību aktu vienotību, par tos tiesību aktu vienotību, kas ir saistīti ar migrāciju un padomu, bet tagad padomē tiek tērēts laiks, lai runātu par uh, krastā izcelšanas platformām, un es gribētu zināt, uh, <clears throat> kāds tad būs progress attiecībā uz koncepciju par uh, krastā izcelšanas platformu. Man ir aizdomas, ka liela progresa tur nebūtu. Mm, tad vēl jautājums bija par legālajiem ceļiem cilvēku aizsardzībai, ņemot vērā mūsu ekonomika vai, vajadzību. Es nedzirdēju, ka jūs par to sīkāk būtu stāstājis. Un juridiskie, uh, legālie ceļi nav tikai paredzēti cilvēku aizsardzībai un arī mūsu ekonomika aizsardzībai, bet tāpēc, lai panāktu sadarbību ar trešām valstīm uz godīgāku pamatu. Ja mēs cīkstāmies pārakstot oficiālos atpakaļ nosūtīšanas nolīgums, tad tas saistīs ar to, ka mēs nenodrošinām legāls ceļus. Tā tad ir veids, ir pamats eh, strādāt pie juridiskiem ceļiem, kas nebūtu noteikti atpakaļ nosūtīšana. Paldies, Judīt, Barbara Spinelli, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, galvenokārt pievērsīšos migrācijas jautājumam, respektīvi konkrētiem punktiem, kuros gribētu saņemt atbildi no komisāra puses. Vispirms uzņemšanas centru jeb hotspot sistēmu 2018. gadā 19500 migranti tika transportēti no salām uz uh, savu zemi, un situācija neuzlabojas, jo tūlīt pat uh, uzņemšanas centrs jeb hotspot eh, akal aizpildās, uh, vai jūs, prāt, nav pienācis laiks pārskatīt šo hospot sistēmu? Tagad uh, legālie migrācijas ceļi. Es vē, man rodas jautājums, vai ir vērts turpināt runāt par tādām lietām, kas patiesībā nepastāv. Tās, kuras padomu noraida. Zilā karte. Mēs jau esam visu teikuši, kas par to ir sakāms. Klodmorējas referents eh, arī par to jau izteicās, un tomēr vēlos jums pajautāt, vai nevajadzētu uh, nosodīt padomas nostāju šajā jautājumā, šo konsensu noteikumu, jo nekad nebūs vienošanās par jebkādu dosie padomas uh, patvērumu meklētāju jautājumu, ja šādi turpināsim. Tad humanitārās vīzas juridiskie ceļš tās iegūt šodien komisija balsoja, komiteja balsoja par tām. Ko komisija darīs ar tām? Un vēl viens punkts. politika slēgt uh, ostas un robežas Itālijā, piemēram. Šī politika pamatot tiek kritizēta. Es vēlos jums pajautāt, vai tās nav neizbēgamas sekas tam, ka dalībvalsts un komisija pieņēma lēmumu nacionalizēt šīs politikas. Un līdz ar to izgāzās arī Dublīnas reforma. Te mēs atgriežamies atpakaļ pie problēmas par koncese noteikumu un par šo strupceļu padomē. Un pēdējā lieta - Frontex. Tikai viens jautājums no manas puses. Man šķiet, ka piedāvātajā reformā nav paredzēts stiprināt mandātu attiecībā uz meklēšanu un glābšanu. Tad kurš to īstenos glābšanu un meklēšanu vidusjūrā? ņemot vērā to, ka nevalstisko organizāciju kuģi tiek uzskatīti par eh, krimināliem veidojumiem. Paldies, Barbat. Judīti minēja, ka, ka Bjorkas kundze ir referenti par atpakaļ nosūtīšanu. Es tad eh, viņas vārdā uzdošu jautājumu. Viņa agrāk bija jautājums, kad komisija piedāvās jau izsludinām vēl priekšlikumu par eh, līdzekļu pārsadalījumu atpakaļ nosūtīšanas mērķiem. Varbūt jūs varētu šodien to atbildēt, eh, kaut gan viņš nav klāt vai arī rakstveidā vēlāk. Kolēģi, kas ir koordinātori, mums ir pieteikušies astoņi korē, kolēģi, kas vēlas uzstāties. Varētu būt arī vairāk. Vai Kāds vēl nav pieteicies? Sofija vēlas vēlies pieteikties. Labi, tātad deviņi kolēģi. Uh, Mēs uh, tagad atbild, jūs tagad atbildēsiet koordinatoriem, un tad citi kolēģi pēc tam izteiksies, jā? Ja? Tā darīsim. Lūdzu, izsakieties uh, īsi, nevajag visu tagad vienā um, visu laiku izterēt. Es, mē, es daru visu, ko varu, kad manā rīcībā maz laika. Es ņemu ņem vērā visu komentārus, kas šeit izskanēja no kolēģa puses. Jūs teicāt, kāds teica, ka pēc četru gadu apritēšanas ir notikuši kopīgi centieni, mēs visi esam noguruši, jā, taču mēs arī esam enerģijas pilni un apņēmības pilni izpildīt mūsu saistības un kopīgos mērķus. Mums vēl ir astoņi mēneši. Es to jau sākumā savā ievadrunā teicu, es ļoti reiķinos ar mūsu sadarbību, jo tas, kas mums izdevies sasniegt um, Eiropas Savienībā, tiks sasniegts pateicoši šai sadarbībai. Ja padomi sakotu parlamenta diktētajam tempam, tad situācija būtu daudz labāka. Taču mēs esam šeit, lai atsvaidzinātu mūsu sadarbības garu un lai apliecinātu mūsu apņēmību panākt mūsu galējo mērķi, proti pabeigt to darbu, ko esam sākuši. Šai ziņā esmu pozitīvi noskaņots, un es uzskatu, ka mēs tiešām varam pabeigt mūsu darbu. Klauda, es esmu gandarīts būt uh, konkrētam tematam veltītā sanāksme, tad, kad būs jaunākā informācija, es, protams, arī atjaunošu ziņojumu. Jums tāpat kā man ļoti labi zināms, tā kā jūs runājat par vīzes uh, savstarpējumību ar ASV, šis jautājums nav vienkārši. Jums tas ir labi zināms. Mēs pie tā strādājam. Izdarījām spiedienu, stiprinājām centienus, lai ā, palīdzētu piecām dalību valstīm, lai tās izpildītu prasības, uh, lai varētu atteikties no vīzes. Piemēram, tas attiec uz drošības sadarbību un uz to, lai samazinātu visu atteikumu gadījumu, kā tas ir noteikts ASV tiesību aktos. Mēs strādājam pie rezultāta, kas nestu rezultātu, lai šīs piec dalībvalstis arī varētu atcelt vīzu režīmu. ASV ir apņēmušās uzņemt piecas dalībvalstis šai programmā, tad, kad tās būs izpildījušas prasības, kas noteikts ASV tiesību aktos. Mums ir jāatzīst, ka politiskais klimats, kas izvērs uz drošību Vašingtonā, nav vislabvēlīgākais, lai panāktu īstermiņu progresu. Un tomēr, kā jau teicu agrāk, mēs turpināsim cīnīties par pilnīgu vīzu savstarpējumības režīmu. Savstarpējums mehānisms paredz to, ka komisija ņem vērā sekas kad tiek pārtraukts mūsu ārējās attiecības. Mēs esam likuma paklausīga institūcija un tomēr mums ir atbildība ņemt vērā negatīvās sekas. Mūsu nostāja vien ir tāda, ka mēs nekavēsimies pieņemt deleģētu aktu tādā gadījumā, ja tas ved, novedīs pie progresa. Taču šī pakta pieņemšana patiesībā, akta pieņemšana patiesībā nebūtu labvēlīga. Rezultāti, ko esam paņēmuši, ar, saņēmuši, rezultāti, ko esam sasnieguši ar Kanādu un citām valstīm, liecina par to, ka taustāms progress pretī pilnīgai eh, vīzu režīmu atcelšanai ir panākams pastāvīgi iesaistoties um, diplomātiskās sarunās. Mūsu stratēģija ir vērsta uz rezultātu panākšanu, lai piecas dalībvalstis arī varētu atteikties no vīzu režīma. Un es saprotu jūs bažas, kā jau teicu, apspriedīsim šo jautājumu tad, kad tiks publicēts nākošais ziņojums. Tagad runājot par kvalificētā vairākumu jautājumu par patvērumu pakotni. Es izlasīju vēstuli, ko jūs nosūtījāt komisijas priekšstādātājiem Junkeram. Nu, dzīvosim, redzēsim. Kā saprotat, Frank Lodi? Četri mēneši jau ir apritējuši. Un jau četrus mēnešus es aicinu panākt vienošanās par patvērumu reformu, tā skaitā arī Dublīnas noteikumiem. Jums tas ir zināms. Diskusijas turpinās, kā jums zināms. Mēs darām visu, lai tās atbalstītu, panākot ātru progresu. Mums ir iekšlietu un tieslietu padome šī nedēļas beigās Luksemburgā. Es ceru, ka tas arī izpaudīsies līderu sanāksmē nākošu nedēļu. Austrijas prezidentūra arī atjauno savus centienus šajomā. Tagad runājot par zilo karti. ar atbilstošu politisko gribu no nu, visām pusēm var atjaunot diskusijas, panākt ambiciozu vienošanos ar īstenu reālo, īstenu Eiropas pievienoto vērtību. Mums ir viens no visvairāk pieredzējušākajiem referentiem Klods un lieliska ēnu referenta komanda. Kā mēs varētu Um, panākt savu. Mēs aicināsim padomu pārskatīt savu nostāju, lai Eiropas Savienība <clears throat> izstrādātu visā Eiropas Savienībā spēkā esošu schēmu, kas piesaistītu migrantus, kas var veicināt mūsu konkurētspēju un izaugsmi. Ņemot vērā struktūrālo prasmju trūkums dažās jomās un profesijās. Šāda vienošanās ir steidzam nepieciešama. Mūsu priekšlikums parāds pietiekama elastība dalībvalstī pielāgot šīs prasības saviem darba tirgiem. Līdz tam izveidojot vienotu uh, migrantu uz, pieņemšanas sistēmu. Protams, dalību valstīm būs pilnīga kompetence pieņemt lēmumu, cik daudz kvalificētu migrantu tām ir vajadzīgi. Es par šo jautājumu skaidri runāšu arī piekdien paredzamajā iekšlietiešu lietu tieslietu padomā. Sipelkunds, es atkārtošu to, ko es jau esmu teicis, gan sabiedrībā, gan šeit. Mēs neesam par to, ka atsāktos iekšējās robežu kontrolas. Tas ir solis atpakaļ Eiropai. Tāds ir mans personīgais viedoklis, tāda arī man nostāja. Mēs turpināsim strādāt ar um, attiecīgiem Schengens zonas valstīm, lai pamazām atteiktos no iekšējām robežu kontrolēm, lai tās aizstātu, to piedāvāja ar alternatīviem pasākumiem, kā policijas uh, veiktas pārbaudas uh, robežu reģionos, kā to ierosinājām jau 2017. gada oktobrī. Mēs cieši sadarbojamies ar sešām Schengens valstīm, kas pat laban īsteno pagaidu pārbaudas uz robežām. Mūsu mērķis ir un paliek tas pats - atgriezties pie pilnīgi efektīvas Schengenas zonas. Pēc iespējas drīzāk. Es jau iepriekš uzsvēra, ka mūsu piedāvātais grozījums neparedz legalizēt pašreizējo praksi. Mūsu priekšlikums ir vērsts uz to, lai piedāvātu sabalansētu pieeju. Ilgtermi, ilgāks termiņš, lai atbildētu uz uh, draudiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis. Pagaidu iekšējo robežu pārbaudei ar vienu ir jābūt galējam risinājumam, tikai tad, ja citi nav. Un ietekmē uz brīvo apriti jābūt ierobežotai, un policijas uh, veiktām pārbaudēm un sadarbībai uz robežām jābūt prioritātai. Papildu garantijas nodrošinātu, ka dalībvalsts pastāvīgi izvērtē pagaidu robežu kontrolas un sadarbojas ar citām atbilstošām dalībvalstīm un atsakās no jebkādiem nepamatotiem pasākumiem šajā jomā. Runājot par to, ka vajadzīgi desmit tūkstoši robežsargi. Desmit tūkstoši Eiropas uh, sauzemes un krasta apsardzes uh, speciālisti uh, Eh, tiks ņemti no jau pastāvošā personāla. Pat laban Eiropas robežu un krasta apsardzes personāls, kas ir reģistrēts eh, Frontex, ir 7000, vairāk par 7000. Šīs spējas papildinās 1500 robežsargi, kurus ieceļ dalībvalstis ātrais reaģēšanas um, komandai un vēl papildus personāls. Un vajadzība šajā jomā pieaug. Aģentūrai būs ne tikai jāstiprina savs atbalsts galvenajām ieceļošanas valstīm, bet arī jāatbalsta operācijas dalībvalstīs un jāpastiprina tās loma, īstenojot atpakaļ nosūtīšanu. Tātad tas mums ir jāņem vērā. Un tagad situācija Morijā. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc šis ir ļoti delikāts jautājums. Mēs atkārtot esam norādījuši Grieķijas varas iestādēm uz ārkārtīgi smago situāciju Morijā un esam aicinājuši tās situāciju risināt, arvien nodrošināt Eiropas Savienības finansējumu šādi izaicinājumi risināšanai. Mēs cieši sazināmies ar Eiropas, ar Grieķijas iestādēm, lai rastu vislabāko risinājumu. Es vēlreiz biju Grieķijā pirms tajām nedēļām, lai apspriestu migrācijas pārvaldīšanu ar Grieķijas iestādēm, tikos ar Grieķijas premjerministru un citiem kompetentiem ministriem. Un mēs beidzot panācām vienošanos, ka viņam ir jāstiprina centieni, lai mainītu šo situāciju, jo pat labam tas ir apkaunojums mums visiem. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu Grieķijas varas iestāšajumā un vispārēja atbildība par eh, bēgļu plūsmas pārvaldību, tā skaitā arī hotspot teritorijā, ir Grieķijas iestāžu pārsiņa. Jūs runājāt par hotspot. Spinelī kundze jautāja, vai tie mums vajadzīgi vai ne. Vai jūs varat iedomāties, kas notika, ja mums tādu hotspot nebūtu? Ja tie tiktu izveidoti pašas krīzes sākumā, tad pārvaldība būtu labāka, un jūs, jums tas ir zināms. Itālija ir liela hot, hotspot valsts, Grieķija lieta hotspot. Pat jūs nezināt, kas tas ir. Mēs vairāk kārt esam stāstījuši, kas tas ir. Mums ir vajadzīgi visi šie pakalpojumi, šīs aģentūras, Eirodāk, Eiropol un um, Eurojust un citas. Tām visām jābūt uz vietas, lai tās varētu izvērtēt situāciju. Tā ir to lomu. Labāka ir tāda hotspot. Un es jums varu pateikt, ka tagad situācija labāk tiek pārvaldīta. Jo hotspoti ir izpildījuši savu misiju 95% no tiem cilvēkiem, kas dodas pāri vidusjūrai, jau tagad uh, uh sniedz uh, pirkstu nospiedumus un tie tiek reģistrēti. Paldies! Par Moriju mēs varētu runāt divas stundas, saka priekšsādātājs, jo daudzi no mums jau tur ir bijuši, un es nevēlos jums vēl likt par to runāt, jo ir daudz citu jautājumu. Es pie tā atgriezīšos vēlāk, saka Vramovs kungs. I mean, let, so many... Kolēģi, mēs šeit runājam par tik daudziem jautājumiem vienlaikus. Un nu, varbūt abām pusēm tas nav nemaz tik vienkārši. Tādēļ vienkārši jautājumu tiešām ir daudz, bet nu, mēģināsim būtiskākos punktus izrunāt. Tagad Kēlija kungs, lūdzu, divas minūtes katram no jums tiek atvēlētas nevairāk. Kēlija, paldies, tiešām trīs. Ļoti īsi jautājumi, par kuriem es gribētu runāt. Pirmām kārtām paldies komisijai par to, ko tā dara. Tagad tiek runāts par uh, ANO centieniem un dažas dalība valstis nevēlas piedalīties uh, programmās. Un līdz ar to jūsu iespējas ir ierobežotas, taču jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu un mēs darīsim visu, ko varam. Otrakārt par patvērumu aģentūru. Šorīt šajā komitejā es teicu, es līdz galam nesapratu, kāda ir komisijas nolūki. Ir šobrīd pagaidu vienošanās par jaunu uh, patvērumu aģentūru, un tas tapa jau pagājušajā gadā jūnijā. Un ko jūs tagad plānojāt ar jauno priekšlikumu, vai līdz ar to regulas pieņemšana tiks atlikta, varbūt tā. Un pēdējais aspekts ir par informācijas sistēmām. Uh, Kā jūs zināt, informācijas sistēmas Eiropā tiek a, a, nav pietiekami adekvātas, un tikai Schengens informācijas sistēma var nodrošināt vajadzīgo informāciju. Esmu referents par visi jautājumiem un plānoju panākt to, lai šī sistēma varētu šos izvirzītos mērķus iz, uh, sasniegt. Un tagad es skatījos, ka komisijā plāno tagad mm, pieprasīt mandātu sarunām pār šiem jautājumiem. Jautājums ir, vai tiešām komisija plāno darīt to, ko tā ir apņēmusies. Vēlos precizēt, ka sistēma, protams, nav galīgais risinājums, un ja mums ir labāka sistēma, kas uzlabos sistēmas Schengenas darbību, tas būs tikai pozitīvi Uh, Schengenas darbībai un uh, mūsu iedzīvotāju drošību līdz ar to tiks nodrošināta. Koliekungs, paldies jums un citi arī tikai divas minūtes lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un sveicu jūs šeit, komisāra kungs! Man jāatzīst, ka jums nav klājies viegli komisāra amatā. Un arī tad, kad jums ir jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar migrāciju. Niezgan daudz migrantu ierodas Eiropā, protams, pēdējā laikā mazliet mazāk, bet kopumā mums ir pietiekam daudz migrantu. Piemēram, tagad Turcijā mums ir jāmaksā lielas uh, naudas summas, uh, vienkārši lai Turcija apturētu uh, daudzus uh, cilvēku tirgotājus uh, pāri vidusjūrai, bet tagad ir jauni ceļi vienkārši no Lībijas uz Itāliju, un tagad Eiropas Savienība cenšas Lībijas krasta apsardzi apmācīt tā, lai mēs varētu nepieļaut plūsmas no turienes. Bet tagad mēs redzam, kā no Ziemeļāfrikas uz Spāniju cilvēki dodās jo Itālijas iekšlietu ministrs nolēma, ka pietiek, nu tad vienkārši ir citi veidi, kā nonākt Eiropas Savienībā. Un ko jūs tad domājat? Ko jūs domājat arī par Dublīnas reformu? Un šī brīža situācija, kurā cilvēki vidusjūrā zaudē dzīvību, šo, šovasar vairāk cilvēku zaudē dzīvību nekā iepriekšējos gados viena lieta, par kuru mums vajadzētu vienoties, ir tas, ka ir jāliek gals uh, tam, ka cilvēki mirst vidusjūrā. Mums ir jāapskatās uz to, ko dara Austrālija. Mums ir jāmeklē tāds risinājums, lai cilvēki varētu pieprasīt patvērumu būdami trešajā valstī, un tad ir jābūt uzņemšanas centriem sadarbībā ar UNHCR. Jo, ja mēs tā darīsim, tad tie, kuri nodarbojas ar uh, cilvēku nogādāšanu, viņi vairs nevarēs nodarboties ar šo savu biznesu. Un tiem cilvēkiem, kuriem tiešām tas ir vajadzīgs, mēs varēsim palīdzēt. Tagad lūdzu Nīdermillera kungs. Un lūdzu divas minūtes katram nevairāk. Liels paldies, komisāra kungs. Paldies, ka esat klāt. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties un piekrist tam, ka runājot par kopējo Eiropas Uh, patvērumu sistēmu, un mums ir problēma ar padome. Nu, ne jau tikai ar padomu kopumā, bet ar atsevišķām dalībvalstīm, kas nemaz neplāno uh, meklēt šeit kopīgo Eiropas risinājumu. Viņi vienkārši meklē politisko sabiedrotos un viss. Un šī ir mūsu problēma, jo es uzskatu, ka gan komisijā, gan parlamentā mēs esam izstrādājuši ļoti skaidru stratēģiju, un jūs arī ļoti labi šo stratēģiju izskaidrojat. Uh, un problēma ir tieši ar, ar ieviešanu. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, tas ir par iesniegumiem. No vienas puses ir ar vien vairāk pieteikumu, bet arī ir politiskās manipulācijas diskutējot par migrācijas un patvēruma politiku. Manuprāt, Patvēruma aģentūra ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un es būtu ļoti apmierināts, ja mēs varētu virzīties uz priekšu. Pirmām kārtām mēs esam daudz runājuši par robežu pārvaldi, un mēs gandrīz vai nekad neesam runājuši par sociālas integrācijas būtiskumu. Sociāla integrācija ir dalību valstu jautājums, bet tomēr ir nepieciešams Eiropas Savienības kopīgais modelis attiecībā uz sociālo integrāciju, lai būtu uh, finansiāls atbalsts arī sociālai integrācijai. Vēl viens aspekts ir atgriešanās. Mēs saprotam, kādas ir politiskās sekas, bet ja mēs runājam par cilvēku atgriešanu, ir jārunā arī par šo cilvēku uh, atkārtotu integrāciju viņu pašu valstī, jo dažos gadījumos ir pagājuši divi, trīs gadi, kopš viņi ir atstājuši savu valsti, līdz ar to viņam ir nepieciešams atbalsts, lai atkal varētu integrēties savā valstī. Paldies, Pīter Lūdzu Silvīgijova. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, priekšādātāja komisāra kungs. Es Vēlējos sākumā piebilst, ka es pilnībā piekrītu Morais kunga viedoklim par Eiropas parlamenta lomu. Jūs esat ar lielu entuziasmu gatavojušos priekšlikumus, taču, diemžēl, padomas pārstāvi nevēlas iet tik tālu. Uh, Pēdējā laikā ir bijušas daudzas tikšanās, eh, lai domātu, kas, eh, kas sagatavoties pēc eh, jūnija samita, bet, diemžēl, tas viss izskatās tā mazliet sterili, tāpēc, ka padomē parādās tāda pati šķelšanās. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tā ir humanitārā krīze, bet uh, to arī drīzāk izraisījusi šī politiskā krīze. Jūs šeit pieminējāt uh, uh, Eiropas Savienību, jūs esat uh, tikušies arī ar iekšlietu ministru manā valstī, tāpat arī ar uh, Eh, jāatcerās, ka iekšēta ministrs eh, demisionēja un viņš vēl ar vienu nav eh, tagad aizstāts. Ko jūs domājat par šo blokāžu? Tāpat arī vai Itālijas un Francijas rīcība Nigērijā ļaus kaut kādā veidā vērsties pret šīm milzīgajām viedokļu atšķirībām starp valstīm? Es gribētu zināt, uh, kas, kāda rīcība būtu īsti ticama, vai jūs gaidāt uh, Dublinas regulas grozījumus, un tāpat arī, kas notiks ar šiem kuģiem vidusjūrā, un, uh, un kas notiek ar akvārijus. Es gribētu zināt, kāpēc akvārijas vēl ar vienu nav atrisināts. Thank you, Sylvie. Mr. Koster, please. Paldies, lūdzu, Kosta kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vēlos runāt par cilvēku katastrofām, kas notiek vidusjūrā. Tagad e, šī jūra ir kļuvusi par visnāvējošāko. Un tagad ir arvien vairāk nāvas gadījumu, un viens no iemesliem ir tas, ka Itāļu valdība bloķē savas ostas. Iekšlietu ministrs Salvinīkungs ir aizliedzis ne tikai privātus uh, kuģus, bet arī savus uh, savus uh, armijas kuģus un uh, kravas kuģus. Un tā kā viņš ir sācis darboties pa iekšlietu ministri jūnijā, pa šo laiku ir palielinājies uh, to bēgļu skaits, kas ir zaudējuši dzīvību. Agrāk bija trīs, tagad jau ir astoņas dzīvības vidēji dienā. Bet, protams, ir arī daudz gadījumu, par kuriem mums nav informācijas. Uh, Ko komisija tagad dara, lai panāktu to, lai Itālijas valdība uh, rīkojas saskaņā ar saviem pienākumiem un atkal atvērtu savas uh, ostas? Vēl viens aspekts ir tas, ka Maltā ir apturēti uh, kuģi, kas nodarbojas ar cilvēku glābšanu, bet jebkāda tiesiskā pamata uh, Maltā šie kuģi ir apturēti. Uh, cilvēki, kas darbos brīvprātīgi un vēlas glābt citu cilvēku dzīvības, viņi ir aizturēti, bet dažu kilometru, dažu kilometru attālumā cilvēki slīkst. Jūs, komisāra kungs, ko jūs darat, lai tiešām varētu palīdzēt tiem, kuriem tas ir nepieciešams? Vai notiek sarunas ar Maltijas varas iestādēm, lai varētu saprast, kādēļ notika uh, šā, šāds arests? uh, glābšanas pasākumi tiek kriminalizēti un līdz ar to arī sodīti. Te pašā laikā Saharova uh, balva ir nominēta meklēšanas un glābšanas uh, organizācija. Tad kāds šeit ir līdzsvars? Lielas paldies, Lūdzu, Disoganiskungs. Komisārkungs. Eiropas Savienībai ik gadu Eiropas Savienībai gadu daudz līdzekļu sniedz, eh, daudz līdzekļu sniedz bēgļu uzņemšanai dažādās zonās un šo naudu sadala nacionālās tā dalībvalsts vai arī nevalstiskās organizācijas. Un tomēr situācija uzņemšanas centros šiet nav īpaši laba. Jūs jau nu pat mums runājāt par Morija uzņemšanas centru, un tur situāciju jūs raksturojat kā nelabēlīgu. Mm, publiski tiek uh, pausta kritika par šo līdzekļu sadalījumu, varbūt tā vietā, lai sniegtu šos līdzekļus tiem uzņēmumiem, varbūt Eiropas Savienības dienesti paši varētu uzņemties eh, šo misiju, kā piemēram Eiropas patvērumu birojas vai komisijas dienesti atbilstošie, lai risinātu problēmas uzņemšanas centros. Un tad tā daudz uh, tiešāk varētu veikt pārbaudi, kontroli, kā šie līdzekļi tiek izmantot uz vietas. Paldies! Paldies, Lūdzu, Vaida kungs! Priekšsēdētāja kungs, man šobrīd ir vairākas tēmas, par kurām es gribētu domāt. Uh, Komisāra kungs runāja par uh, neregulāro migrantu atgriešanu. Vai jums ir kāda skaitļa, cik daudz kopumā ir šo neregulāro migrantu Eiropā un ko jūs plānojat darīt līdz uh, šis, uh, šī parlamenta sasaukuma beigām? Jā, protams, ir aptuveni tāda informācija, kāda jums ir mērķa. Otrakārt ir jautājums par zilo karti. Jūs plānojot nodrošināt uh, augstās uh, kla, kla, uh, klases migrantus uh, vest uz Eiropu. Tas nozīmē, ka jūs plānojot no tām valstīm, kurām tā jau nepieciešama palīdzība, vēl augsta ranga speciālistus uh, vest uz Eiropu. Bet te pašā laikā pateikt, ka jūs plānojat šīm valstīm palīdzēt rast jaunu perspektīvu, uh, kā to varēs izdarīt, ja uh, kvalificētu darba spēku mēs eh, pārcelsim uz Eiropu no tām vietām, kur eh, mm, šie cilvēki ļoti vajadzīgi. Un pēdējais jautājums. Par to jau tika runāts par migrantu turēšanu Turcijā. Es esmu bijis Alepo un tikos ar pilsētas vadītāju, un viņš teica, ka uh, 7500 cilvēku no Turcijas uz Alepo ir atgriezušies atpakaļ. Kopumā tie ir 1,2 miljoni. Tas nozīmē, ka šī nometnē Turcijā tagad ir samazināsies šajā nometnē par aptuveni trešdaļu mazāk migrantu. Tad jautājums ir, ka varbūt mēs varam arī atvēlētos līdzekļus samazināt vismaz par trešdaļu Turcijai. Tagad lūdzu Lopes Agilār kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Liels paldies par darbu, ko jūs veicat, ka jūs piedalāties uh, struktūrētā dialogā ar Lība komiteju. Jūs jau dzirdējat no mūsu koordinatoriem, un uh, jūs dzirdējat viņu viedokļus, un viņi pārstāv politiskās grupas šajā parlamentā. Un cenšamies, protams, rīkoties noderīgi. Es mēlos teikt šos vārdus. Jā, mums nav daudz laika, un šī sasaukuma mandāts to es beigām, bet uh, mēs esam tie, kuriem ir nepieciešams uh, tagad tikt pārvēlētam. Mēs ļoti vēlamies arī, uh, lai mēs šajā sasaukumā kaut ko panāktu, lai būtu kaut kāds līdzsvars. Un tāpēc arī ņemiet vērā to, ka visi tie dokumenti, ko jūs esat tagad mums uh, iesnieguši, tie ir savstarpēji saistīti. Mums ir nepieciešams tagad panākt līdzsvaru. Lūdzu, dariet visu, lai būtu pienācīgs līdzsvars tāpēc, ka ir vairāki dokumenti, kas saistīti ar drošību, tādi, kas ir saistīti ar migrāciju, ar patvērumu, piemēram, arī Dublinas dokuments, un tāpēc jums būtu nepieciešams strādāt pie tieši šiem jautājumiem turpmākajā laikā arī trialogā. Es pats esmu referents par vīzu kodeksu un arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar humanitāro vīzu kodeksu un migrantu aizsardzību. Uh, Es domāju, ka labāk uh, būtu tiešām par vīzu kodeksu runājot, arī pacensties trialogā. Ja jūs darīsiet tā, tad mēs visi būsim gatavi sadarboties tā, lai Eiropas parlaments šajā sasaukumā tik tiešām būs uh, panākumiem bagāts, jo mēs esam tie, kas maijā stāsies uh, uz pārvēlēšanu. Tagad lūdzu Sofija Intvelda. Pavisam īsi izteikšos Es tiešām piekritu jūsu centieniem risināt jautājumus, kas ir saistīti ar uh, uh patvērumu politiku, bet tie ir visi komplementi. Runājot par uh, savstarpējo bezvīzu režīmu, uh, tas, ko jūs teicat, ir, es zinu, kāds ir likums, bet es likumu nepiemērošu, jo ir negatīvās sekas. Es izmantošu šo ideju, tad, kad kāds pārkāps likumu, kad man tas būs uh, izdevīgi. Uh, Un vēl viens aspekts ir tas, ka mums vairs nav nekādas saiknes ar to, ka beigsies mandāts. Uh, mums ir dažāda veida spiediens par to, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk balsot, lai kaut ko panāktu. Un daudzos gadījumos uh, dalība valsts neīsteno, piemēram, saistīts arī ar pasažieru informāciju. Un līdz ar to, ja tagad, kad komisija saka, ka mēs tagad uh, Eh, vēlamies pēc iespējas ātrāk to visu izdarīt. Kāpēc mums lai tagad vajadzētu tam ticēt? Piemēram, datu aizsardzības direktīva, kas jau ir jāievieš un dalība valstis kavējās, un kā ir varbūt ar tādu steidzamību satieksmi par mehānismu par tiesiskumu, par ko mēs esam jau pirms diviem gadiem nobalsojuši, ne Eiropas komisija neko nav izdarījusi lietas labā. Saraksts īstenībā ir ļoti garš, es varētu tā ilgi šeit runāt, bet tas viss ir savstarpēji saistīts. Dalība valstis neplāno patvērumā pakotni pieņemt, jo viņi zina, ka mēs uh, pieņemsim to, ko mēs uh, vēlamies, un savukārt, ko mēs pieņemsim to, ko viņi vēlas, bet otrādi tas nenotiek. Par Schengen runājot. Es varu piekrist tam, ko teica cilvēki un tos kritiskos aspektus. Uh, jauna sievieti no uh, Ukrainas, Ludmila Kozlovska. Viņa Polijā bija precējusies ar uh, Polijas pilsoni, un viņa neļāva iebraukt Schengenā. Jūs klausaties, es pagaidām izmantoju savu laiku. Es uzdodu šo jautājumu līdz galam. Viņai neļāva iebraukt Schengenas zonā. Nu jau tagad gads ir pagājis, un Polijas valdība teica, teica, ka mēs esam iekļāvuši viņu sistēmā, tāpēc, ka viņi un viņas vīrs ir kritiski izteikušies par valdību, bet tagad uh, izmeklēšana nenotiek vienkārši tādēļ, ka tiek uzskatīts, ka mēs pārbaudām sistēmu, un tad kādi ir varianti vai iedzīvotājiem? Vienīgais variants ir doties uz Luksemburgu un uh, ierosināt lietu, vai ir kādi citi risinājumi. Tereza, vai jūs vēl joprojām vēlaties runāt, tad lūdzu viena minūte ir jūsu rīcībā. Lūdzu. Centīšos tiešām vienā minūtē iekļauties. Es nezinu, vai man sanāks, bet tiešām paldies par iespēju izteikties. Paldies, komisāra kungs. Runāšu savā valodā. Es vēlos jums teikt, ka manā reģionā ir tikai pirmdienās, sestdienās un svētdienās, tajās trīs dienās, divi, mili, divi tūkstoši migrantu ir iebraukuši. Trīs dienās! Jā, te vienkārši tāpēc, ka es biju klāt šajā brīdī, un viņi ieradās dažādos veidos, tā lai varētu vispār tikt Gibraltārā un tā tālāk. Un tas tiešām ir bijis ļoti uh, nopietna, tā bija nopietna katastrofa. Antalūsijā ierodas bērni vieni paši bez pavadoņa, un mēs neesam gatavi tādai plūsmā, un tāpēc es gribētu zināt, jo pagājušajā nedēļā man bija iespēja pabūt arī Itālijā, Kamineo Katāņā, un 87 centri darbojās, bet Spānija pie vidus jūras Andalūsijas krastā ierodas arvien vairāk cilvēku, par 50% vairāk, un līdz ar to, ko jūsuprāt mēs varam darīt, kā var reģionāli, reģionos izmantot šos fondus, jo Andalūzija un pašvaldībām ir nepieciešama nauda, lai varētu palīdzēt bērniem, kas ierodās bez pavadoņa. Jā, mēs jau esam pārtērējuši savu laiku, bet es aicināšu komisāru izteikties. Jo savādāk sanāk tā, ka mēs esam uzdevuši kāds 10, 11 jautājumus un neļaujam jums izteikties, tad arī lūdzu. Mēs atvēlam jums laiku, jūs varētu atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem, un tad līdz ar to mēs palūksim nākamo komisāru pagaidīt mazliet. Paldies, Klod! Es sākšu tieši tur, kur jūs mani apturējāt. Nevēlos šeit atstāt nekādas eh, tukšās vietas, vienmēr cenšos atbildēt uz visiem jautājumiem, un ir jāsaka, ka lielākā daļa no šiem jautājumiem man arī pašam ļoti noderīgi. Eh, mūsu sadarbība ar trešajām valstīm. Vajadzētu saprast, ka mūsu sadarbība ar trešajām valstīm pilnībā balstās uz eh, pamatiesību respektēšanu. Un šeit ir paredzēti pilnīgi vienādi noteikumi. Maroku Es esmu ticies ar atbildīgiem ministriem, kā arī uh, ar šīs valsts uh, vadību, un mēs uh, mēģinam arī nodrošināt ļoti pozitīvu klimatu mūsu attiecībās. Pagājušajā gadā es atkal tikos ar Marokas iekšlietu ministru un pavisam drīz es viesošos šajā valstī. Vēlos jums norādīt, ka pirms trīs gadiem attiecības starp mums un trešām valstīm nu nemaz nebija labas. Tagad tās ir uzlabojušās, un arvien vairāk šī reģiona valstu tagad eh, labprāt ar mums sadarbojas. Mums šeit ir daudz labu piemēru. Piemēram, Nigēra un citas valstis. Sargentīnī kundze. Mēs varam piekrist tam, ka es nekad neesmu kritizējis parlamentu, kurš pretēji. Es esmu darījis to ar nolūku, un tāpēc, ka tas ir pareizi, esmu slavējis parlamentu par tā ieguldījumu, lai risinātu dažādas problēmas. Nē, esmu to pašu darījis attiecībā uz padomi. Es piedalos padomas sanāksmēs, un esmu izturējies diezgan asi ar dažām valdībām. Mums ir, protams, jādomā, kā pārvaldīt mūsu migrāciju, un vislielākā problēma ir tieši tur un tagad šī problēma ir kļuvusi vēl akūtāka pēdējā gada laikā. Taču komisija ir vadošā, tā uzņemas šo vadošo lomu. Un, protams, mēs neesam turpat, kur mēs bijām pirms trīs gadiem, pateicoties mūsu sadarbībai. Trilogs par eh, patvērumu pakotni šeit padomi jūs ir atbalstījusi, un jūs to zināt. Taču tāpat kā jūs to zināt, es gribu risinājumus, nevēlos nekādas mm, nožēlas. Esmu aicinājis arī Austrijas prezidentūru ierobežot eh, šīs izmaiņas un eh, atrast kompromisu. Mēs eh, strādājam pie ļoti uh, konstruktīva tālākā ceļa. Citi legālie ceļi. Dalībvalstu pārmitināšanas centieni ir palielinājušies pēdējo trīs gadu, gadu, lai, pēdējo 8 gadu laikā, tātad 24 tūkstoši jau 2017. gadā. Dalībvalstis ir reaģējušas ļoti ātri uz komisijas rekomendācijām. Tas notika 2015. gada septembrī, lai nodrošinātu vēl papildu 15 tūkstošus pārmitināšanas vietu līdz 2019. gada oktobrim. Un patiešām līdz eh, decembra beigām šie solījumi jau bija pat lielāki nekā ieteikts rekomendācijā. Klauda, tagad uz Bjornas kundzes jautājumus atbildēšu pēc eh, mūsu viedokļa apmaiņas. Mēs eh, tagad esam gatavi veidot tādu atsevišķu priekšlikumu, un ir absolūti nepieciešams nezaudēt pieejamos eh, līdzekļus. No mūsu puses mēs darīsim visu, kas ir iespējams. Vēlreiz. Man būs jājautā parlamentam strādāt ātri un pieņemt eh, šo priekšlikumu līdz gada beigām. Taču Bjornas kundze, zi, zi, kundze zina, ka es jau tagad paļaujos uz viņas atbalstu. Tagad eh, par globālo kompaktu. Es eh, pilnībā apzinos, ka Austrijas varas iestādes ir nākušas klajā ar dažādiem izteikumiem. Cik tās saprotu, līdz šim nav pieņemts nekāds lēmums. Es eh, uzskatu, ka man būs iespēja ar viņiem apspriesties eh, padomē, kas notiks vēlāk šondēļ. Un tagad tā vispārīgāk. Tas ir kaut kas tāds, ko es norādīju arī apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā. Komisijas nostāja ir skaidra. Migrācija Tas ir globāls izaicinājums, un šeit ir vajadzīgi globāli risinājumi un globāla arī atbildības sadalīšana. Par patvērumu aģentūru. Mēs nevēlamies kavēties, vēlamies nodrošināt, lai aģentūra varētu pilnībā atbalstīt dalībvalstis, lai tas notiktu jebkurā laikā un jebkurā vietā. Par vīzu informācijas sistēmu. Es eh, zinu, ka jūs darāt visu, kas ir jūsu spēkos. Mani dienesti ir jūsu rīcībā. Esmu gatavs eh, noskaidrot pilnīgi visus priekšlikuma elementus. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, tieši tāpat kā jūs to darījāt attiecībā uz SIS. Par eh, trešās, trešajās valstīs atgriezušos cilvēku nometnēm. Šī ideja parādās atkal un atkal, tā parādās arī plašsaziņas līdzekļos, taču es vēlētos skaidri norādīt, ka mēs neesam diskutējuši par šo ideju ar nevienu no trešajām valstīm, un mūsu mērķis nav to darīt. Eiropas Savienībā ir skaidri noteikumi par patvērumu un atgriešanos, un tie ir piemērojami visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Jebkurām procedūrām vajadzētu tikt pielīdzinātām. Pēter, jūs pieminējāt kaut ko ļoti politisku. Gan migrācija, gan drošība ir jautājumi, kurus var izmantot dažādos veidos. Un mūsu kopējais politiskais pienākums ir pieņemt pasākumus, kas uh, kaut ko izmainīs uz vietas, kas ļaus uh, pilsoņiem redzēt mūsu kopīgā darba rezultātus. Viss, ko mums izdosies panākt, ietekmēs, varbūt pat eh, definēs politisko atmosfēru pirms parlamentu vēlēšanām. Par integrāciju. Mums noteikti vajadzētu uh, stiprināt savus kopējos pūliņus jo vairāk mēs atbalstīsim dalībvalstis operacionāli ar savu integrācijas rīcības plānu, jo vairāk arī finanšu tās saņems. Jūs zināt, ka mēs esam palielinājuši budžetu šiem nolūkiem nākamajā daudzgad finanšu plānā. Par akvārijus. Es esmu priecīgs, ka risinājums tika atrasts, taču jūs noteikti man piekritīsiet, ka mēs nevaram paļauties uz ad hoc risinājumiem. Mums ir vajadzīgi pastāvīgi un ilgtspējīgi risinājumi. Komisijai nav nekādas atbildības, nec arī kompetences noteikt, kur laivām vajadzētu piebraukt krastā, bet, kā jūs zināt, mēs ļoti skaidri esam risinājuši pēdējā laikā šos jautājumus. Tas tika pieprasīts arī jūnijā Eiropadomē. Komisija ir sagatavojusi nepapīrus, tas notika 24. jūlijā par izsāšanās platformām un par kontrols centriem. Šeit ļoti skaidri tiek definēti galvenie mērķi, tātad eh, nodrošināt ātru un uh, gludu izcelšanos abās vidusjūras pusēs saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un uh, tāpat arī nodrošināt pēc izcelšanās procesu. Tas uh, nozīmē, ka mums ir jātīsta tālāk šie jēdzieni. Tāpat arī mums ir jāiesaista eh, starptautiskā migrācijas eh, organizācija un eh, ANO bēgļu komisariāts. Protams, domājot arī par komisijas iesaisti. Domāju, ka jums vajadzētu uzlikt austiņas, jo Krisoganas kungam es atbildēšu mūsu apdzimtajā valodā. Cienījamais Krisogana kungs, jums ir ļoti labi zināms, ka pastāv noteikumi Dalība valstīm ir ekskluzīva kompetence, un tās arī pašas ir atbildīgas par to politiku īstenošanu, kuru pieņem, kuras pieņemam mēs. Tas ir pamatprincips, kas nosaka kopīgās attiecības starp Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm. Un mēs nevaram uh, kaut ko te piespiest. Tomēr būsiet novērojuši, ka tajos gadījumos, kad bija ārkārtējs uh, situācijas, ārkārtīgas vajadzības eh, vai saistībā ar finansēm, tad problēma tika risināta praktiski, izmantojot atšķirīgos eh, finansējuma avots no Eiropas Savienības, lai katrā gadījumā ārkārtas situācijā tiktu efektīvi sniegta nauda. Eh, es runāju par tām organizācijām, kas darbojas Grieķijā. Un tagad par finansējumu Grieķijā, par kur runāt. Jums jau ir zināms, ka no paša sākuma Eiropas komisija Grieķijai sniedz ļoti nozīmīgi ekonomisku atbalstu, tā izskaitā arī ārkārtas ekonomisko atbalstu, ņemot vērā, lai um, tās uh, Grieķijas varas iestādes pēc iespējas labāk varētu pārvaldīt bēgļu plūsmu un uh, atbilstošos prasības, kas ir radušā. Šodien, piemēram, mēs Grieķijai sniedzām 24,1 miljonu eiro starptautiskajai migrācijas organizācijai, lai atbalstītu migrācijas problēmas risināšanu Grieķijai. Respektīvi, lai nodrošinātu to, ka bēgļi bērni tūlīt pat tiks pārcelt uz drošām vietām, kur, tiem, kur tie varēs iegūt ar izglītību. Pavisam Grieķija ir sniegts 1,6 miljonu eiro, lai tā risinātu mm, humanitāro situāciju un nodrošinātu arī situācijas uh, kārt, no, nokārtošanās uz robežām, tad laikam no 2014 līdz 2020 gadam, tagad pārējais angļu valodu. Runājot par atpakaļ nosūtīšanu. Tā kā man jautāja par um, atgriešanās līmeni, tad par skaitu, tad patiešām tas uh, nav pietiekami. Tie ir tikai 36,6% no nelegāliem migrantiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ. Un uh, tas ir tāpēc, ka Eh, procedūras ir neefektīvas nacionālajā līmenī un arī netiek pietiekami efektīvi izmantoti instrumenti, lai novērstu migrantu uh, nozušanu. Un tāpat arī nav sadarbības ar uh, trešajām valstīm, kas nevēlas uzņemt atpakaļ savus pilsoņus. Esmu viesojies Pakistānā abās vidusjūras pusēs. Man solīja ļoti daudz ko, bet diemžēl nekas pēc tam nenotiek. Uh, Tāpēc eh, mums ir jāturpina darboties. Mums ir jāturpina sadarboties eh, ar šīm valstīm. Es eh, nevaru paredzēt, cik daudz cilvēku tiks atgriezt atpakaļ. Šeit man ir jābūt godīgam pret jums. Viss ir atkarīgs no nacionālās uh, ieviešanas. Tieši tāpēc es gribētu, lai jūs reformētu to, šo uh, atgriešanās direktīvu. Juan Fernando, Mēs eh, visi šeit eh, darbojamies kopā, un es eh, pilnībā saprotu, ka jums ir jātiekas ar vēlētājiem. Neatkarīgi no tā, kādu lomu mēs ieņemam vai vēlamies ieņemt, mēs aizstāvam Eiropas Savienību un vērtības. Mēs aizstāvam mūsu visaptverošo politiku. Uh, un tā noteikti būs arī daļa no tā mantojuma, ko jūs un komisija atstās eh, aiz sevis pēc eh, dažiem mēnešiem. Es eh, vēlos pateikt, kā es jūtos. Mēs esam izdarījuši ļoti daudz. Situācija nav tāda, kāda tā bija pirms trīs gadiem. Mēs visi atceramies, cik sarežģīti bija sākt runāt par šiem jautājumiem. Bet tomēr vēl ar vienu ir ļoti daudz darāmā arī nākotnē. Un, protams, ka mūsu prioritāte ir pielikt punktu visiem šiem failiem. Tāpat tas ir mūsu pienākums sazināties ar pilsoņiem, ar faktiem un rezultātiem. Sofija, par PNR. Es zinu, cik sensitīvs ir šis jautājums. Mēs esam pie tā daudz strādājuši. Vēlos norādīt, ka 19. jūlijā šogad eh, komisija pieņēma lēmumu uzsākt pārkāpumu procedūru pret eh, dalībvalstīm, kas eh, nebija paziņojušas par pilnu transponēšanu līdz konkrētajam datumam. Komisija arī uzsāks atbilstības izvērtējumu par eh, nacionālajiem transponēšanas pasākumiem. Esmu atkārtot aicinājis dalību valstis ātri ie, īstenot to, par ko mēs esam vienojušies. Es piekrītu jums, kavēšanās ir neakceptējama. Eiropas Savienības PNR mehānismam jākļūst pilnībā funkcionālam pēc iespējas ātrāk. Godāmie kolēģi, Ar jūsu atļauju, priekšādātāja kungs, es gribētu likt punktu šīm debatēm. Liels paldies par ļoti konstruktīvo sarunu. Centos atbildēt uz lielāko daļu no jūsu jautājumiem, neskatoties uz to, ka laika kā vienmēr trūkst. Esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja vēlreiz apspriesties par dažādiem tematiskiem jautājumiem, un esmu jau akceptējis jūsu priekšsēdētāju ielūgumu. Lūdzu, um, kontaktējieties ar mani, ja jums ir vajadzīgs tehnisks atbalsts, vai arī sazinieties par politiskiem jautājumiem, jo mūsu kopējais mērķis ir pabeigt mūsu prioritāros failus. Tieši tāpat kā pēdējos eh, četros gados, es eh, priecājos par eh, jūsu atbalstu un par to, ka jūs sazinaties ar padomi. Paldies, ka jūs nododat tālāk mūsu darbu arī Eiropas pilsoņiem. Jūs ļoti labi pārzinat visus šos jautājumus. Jau no paša sākuma parlaments un komisijas sadarbojās un darīja to ļoti cieši, lai panāktu mūsu kopīgo mērķi. Vēlreiz vēlētos pateikties jums visiem par eh, ļoti eh, labo um, ieguldījumu. Mēs esam paveikuši ļoti daudz, un nākotnē mums vēl ir daudz darāmā. Tas ir mūsu kopīgais pienākums. Paldies! Paldies! Es vēlētos norādīt, ka jūs uh, patiešām vēršaties pret padomi. Jā, dažkārt mums uh, varbūt atšķiras viedoklis uh, starp komisiju un parlamentu, bet pats esmu to pieredzējis. Es varu tikai un vienīgi to atkārtot. Jūs patiešām uh, mēģinat eh, vērsties pret padomi. Mums ir ļoti daudz jautājumu, pie kā strādāt, un jūs, protams, vienmēr esat pieejams, tad, kad tas ir vajadzīgs. Patiešām ir ļoti sarežģīti apspriest tik īsā laikā tik eh, daudzus failus. Es atvainojos arī deputātiem, jo šis eh, uzdevums ir gandrīz vai neiespējams. Tas, protams, ir ļoti sarežģīti. Tā izklausās pēc tādas kā spīdzināšanas stratēģijas. Labi. Es vēlētos pateikties visiem par pacietību. Mēs patiešām to ļoti augstu vērtējam. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību, un tad tagad sāksim nākamās debates. Mums ir tāds kā komisāru, komisāru konvejeris šodien. Team, Paldies arī jūsu darbiniekiem. So, colleagues, my sincere apologies. Kolēģi, es patiešām atvainojos par to, ka tik vēl sākam nākamo punktu. Atvainojos referentam un arī visiem pārējiem. Mēs eh, sākām šīs debatas vēlu un es eh, tā ļoti efektīvi to visu nenovadīju. Mēs esam iekavējuši par 25 minūtēm. Tiklīdz kā komisārs ieradīsies, varēsim sākt darbu. So, colleagues, uh, we're starting very late. Kolēģi, nebū, nebūs nekāda ievada no manas puses, jo esam jau iekavējuši. Lielas paldies uh, komisāram par to, ka varējāt ierasties. Un nu, tātad mums ir jārunā par uh, teroristiskā satura izdzēšanu no tiešsaistes. Esam nozīmējuši jauno referenti par šo failu, Stīvens Skundze, viņa ir klāt, tāpēc nekādu komentāru no manas puses esam patiešām iekavējuši. Vai jums ir uh, jautājums par reglamentu? Ak, jūs vēlaties izteikties. Es patiešām šodien esmu ļoti noguris. Ja vēlreiz jūs brīdināšu, ka tiešām varu daudz ko sajaukt. Wave anything quickly in front of me today. Okay, so um, without any introductions from me. Tātad bez uh, jebkādiem liekiem vārdiem no manas puses vēlreiz uh, atvainošos komisāram par to, ka esam iekavējuši, tā ir mūsu vaina. Tad eh, sāksim ar jūsu prezentāciju par jauno failu teroristiskā satura izēšanu no interneta. Paldies par uzaicinājumu. Es eh, patiešām atvainojos par to, ka šodien jums nākas eh, paciest vairākus komisārus, bet šī mums ir ļoti svarīga iespēja. Tā ir iespēja apspriesties pavisam īsi. Uh, pirmo reizi par eh, šo eh, teroristisko saturu. Es eh, vēlētos pateikt pāris vārdu arī par pastiprināto drošību pirms vēlēšanām. Daži no jums iespējams ir par to runājuši kādā citā kontekstā, bet es domāju, ka arī Libi komitejā par to vajadzētu apspriesties. Mēs esam runājuši par to iepriekš. Tas ir milzīgs izaicinājums. Radikalizācija ir eh, mūsu drošības darba pamatā, jo novēršana vienmēr ir labāka par ārstēšanu. Mēs darām daudz ko uh, radikalizācijas jomā uh, reālajā dzīvē. Mums uh, ar Dmitri Avramopols ir paredzēta tikšanās ar šī tīkla pārstāvjiem rīt Luksemburgā. Mēs vēlamies izskatīt visus pasākumus, kas būtu jāveic, lai stiprinātu sadarbību. Uh, Mm, lai vērstos pret radikalizāciju mūsu sabiedrībā, cietumos, uh, sensitīvās grupās. Jautājums, ar ko mēs visvairāk saskaramies, uh, mm, runājot par teroristisku saturu tiešsaistē, ir tas, ka uh, privātpersonas nebraucot uz Sīriju vai Irāku, tieši mājās savā kopienā kļūst radikalizēti, tāpēc, ka viņi uh, Eh, patērē milzīgi daudz šādu satura tiešsaistē. Katrs no teroristu uzbrukumiem, kurus esam pieredzējuši Eiropā pēdējos divos gados, uh, ietver šo tiešsaistes eh, terorisma dimensiju. Dažkārt tā ir uzskūdīšana, dažkārt terorisma slavināšana mm, un tā tālāk. Mēs vēlamies mm, pārtraukt šo problēmu loku Izaicinājums ir tāds, ka te ir ļoti daudz darāmā, patiešām. Pēc eh, Daeša eh, centru krišanas Irākā un Sīrijā viņu spējas nodrošināt eh, ļoti labu profesionālu materiālu ir mazliet samazinājušās, bet pēdējos šī gada mēnešos vēl ar vienu bija 700 dažādu materiālu, kas tika publiskoti internetā, un šo materiālu kļūst ar vien vairāk šie materiāli izstāsta tādi mazāk profesionāli, tos rādā privātpersonas, tā skaitā arī Eiropā. Un tad šie materiāli tiek nopludināti tālāk un ir gandrīz tikpat efektīvi. Un šeit ir iesaistīts arī simtiem platformu. Eiropols ir atradis vairāk nekā 150 platformu ar teroristisku saturu. Lielbritānijas iekšēt ministrija ir konstatējusi, ka Daesh atbalsta saturu vairāk nekā 400 platformās. Mums ir bijusi laba sadarbība, strādājot uh, ar Eiropas Savienības internetu fórumu. Šī ideja bija tik laba, ka lielās kompānijas pēc tam to nokopēja un radīja globālo fórumu. Šie fórumi ir bijuši ļoti labi, lai sadarbotos ar jo īpaši lielajiem uzņēmumiem, lai saprastu, ko viņi var darīt, um, uz brīvprātības pamatiem. Man ir jāatzīst, ka daudzas no lielajām kompānijām ir sākušas strādāt tāpēc, ka tās saprot uh, risku, kas uh, varētu tik nodarīts to reputācijai. Šeit ir runa arī par tādiem automatizētiem pasākumiem. Bet uh, neskatoties uz to visu, vēl ar vienu ir ārkārtīgi daudz materiāla, kas kaut kur klejo internetā. Ja šis saturs nokļūst lielajās platformās, pēc tam tas migrē arī uz citām platformām. Un no lielajām platformām, bet jo īpaši no vidējām un mazajām platformām mēs dzirdam, ka uh, viņiem ir reāli izaicinoši cīnīties ar šo saturu. Ja, jums ir liela, ja jūs esat liela platforma, jums ir nauda, jūs varat noalgot tūkstošiem cilvēku, jūs varat uh, sagatavot uh, komandu, kas ar to strādās 24 stundas dienā un tā tālāk. Jūs varat arī uh, piemērot savus nosacījumus, un jūs varat uh, uzticēties arī šiem uh, spriedumiem, ko jūs pieņemat. Bet uh, mazās platformas ir diezgan mazas, un tas ir daudz lielāks izaicinājums jums. Viņi uztraucas, ka piemērojot savus noteikumus, pat tāda, ja viņi saņems kaut kādu palīdzību, viņi uh, vēl ar vien saskarsies ar dažādiem juridiskiem izaicinājumiem. Tāpēc uh, mēs vēlējāmies stiprināt šo brīvprātīgo pieju, kas arī turpinās um, gan interneta formā, gan arī globālajā interneta formā, un tas tiek darīts ar uh, tiesību aktu, kas uh, nosaka tādu plašu vispārēju pieju, kas ir e, juridiski skaidra un piemērojama visiem. Tieši to mēs arī esam mēģinājuši sagatavot šajā priekšlikumā, kas eh, jums tagad ir iesniegts. Mēs mēģinām izveidot eh, trīs eh, galvenos pienākumus. Tas būtu pienākums pirmkārtām dalībvalstīm nodrošināt, lai tā būtu visi vajadz, visas vajadzīgās uh, tiesība aizsardzības kapacitātes, vajadzīgie resursi, lai cīnītos pret ši, šiem izaicinājumiem. Uh, Vairākām dalībvalstīm šādi resursi arī ir, jo īpaši šeit jāpiemina tādas dalībvalstis, kas ir pieredzējušas uzbrukumus uz savām ielām un kur ir bijis iesaistīts tieši saistis saturs. Taču ne visas dalībvalstis tam ir veltījušas pietiekami daudz resursu. Un šī problēma pēc savas būtības ir mobīla. Ja pastāv šāds vājais posms, tad šī informācija arī tiek nopludināta. Uh, Mēs vairākās eh, jomās jau esam paredzējuši šādu skaidru, eh, šādu skaidrus nosacījumus. Otrakārt, un tas ir kaut kas jauns, mēs vēlamies uzlikt arī pienākumu platformām. Un tas tiktu darīts vienādā veidā pāri visām platformām. Tas nozīmētu, ka um, tiesība aizsardzības iestādes, tiesu iestādes meklē šo saturu, un tad, kad tiek atklāts nelegāls saturs, uh, saskaņā ar skaidru noteiktu definīciju, kas tiek iekļauta tiesību aktā, kas tiek pieņemts kopā ar jums, tad um, ir um, jānosūta tiesisks dokuments šai platformai, kas ir saistošs platformai un uh, kas uh, platformai ir jāizpilda, izņemot šo saturu vienas stundas laikā. Mēs uh, to papildinam ar tādu ļoti striktu sūdzību un apelāciju mehānismu, jo īpaši mēs paredzam šeit eh, tiesisku pārskatīšanu. Es, protams, nesagaidu, ka teroristiskās organizācijas iesniegs apelācijas, bet ir iespējams, ka šis matrās ir nejauši nokļuvis uh, internetā, un mums ir jātiek galā arī ar šādām situācijām. Mazās platformas saka, ka tās eh, ļoti palīdz, jo uh, Šādējādi mazajām platformām nevajadzēs pašām pieņemt lēmumus saskaņā ar saviem noteikumiem, kas iespējams vēlāk tiks apstrīdēti. Tas nozīmē, ka šīs platformas vienkārši izpilda um, saistošu lēmumu. Un, protams, ka tas viss ir jādara arī uh, balstoties uz caurdzamību. Trešais uh, pienākums, ko mēs vēlamies ieviest, ir šāds. Ja jūsu platforma, vienalga cik liela tā būtu, tiek uh, izmantota, lai um, novirzītu interneta saturu tiešsaistē, piemēram, Daesh izplata savu saturu caur jūsu platformu, tad uh, dalībvalstīs uh, policijas un tieslietu iestādes sadarbotos ar konkrēto platformu un vienotos par uh, proaktīvu pasākumu kopumu, kas būtu jāveic, lai no, novērstu to, ka šī platforma tiek izmantota. Bet tas viss ir jāizskata uh, atsevišķi, katrs gadījums atsevišķi. Tas nav nekāds visaptverošs pienākums, tā ir tāda proporcionāla pieejama, kas tiek izmantota, lai risinātu atsevišķas problēmas. Un, protams, šeit ir vajadzīgs arī adekvāts sūdzību mehānisms un uh, tiesiskās pārskatīšanas iespējas. Mēs esam to visu veidojuši tā, lai tas attiecas uz pilnīgi visiem, lai tas nodrošina lielāku atbildīgumu un caurdzamību attiecībās dalību valstīm un arī uz uzņēmumiem, tāpēc, ka abām pusēm vajadzēs eh, ziņot par rezultātiem, tā skaitā par izņemto saturu, un uzņēmumiem savukārt būs jāpublisko ikgadēja caurdzamības ziņojumi. Tas nodrošinās tādu lielāku pārliecību pilnīgi visiem iesaistītajiem. Mēs eh, patiešām pamatoti gaidām, kā lielākā daļa platformu sadarbosies. Bet, eh, protams, mums ir jāparedz arī sankciju iespēja, un esam norādījuši, ka šīs sankcijas tiks noteiktas tālākās sarunās starp dalībvalstīm, un ļaunākajā gadījumā tad, kad uh, pilnīgi netiek izdarīti nekādi mēģinājumi uh, to ievērot, varētu sasniegt 4% no IKP, un tas atbilst arī GDPR noteikumiem. Mēs nevēlamies to izmantot kā līdzekļu vākšanas mehānismu, tad 4% no apgrozījuma. Jums noteikti būs jāpiekrīt, ka ir vajadzīga tāda pakāpeniska pieeja, ir jādomā par tādām potenciālām sankcijām, kas mm, varbūt veicinās to, ka cilvēks sadarbojas, bet mēs nevēlamies šeit uzlikt milzīgus sodus, kas cilvēkiem nepatiktu. Mēs arī nesagaidām, ka mm, būs ļoti daudz sistemātisks neatbilstības gadījumu varētu būt kaut kādas kļūmīgas neatbilstības, bet diez vai uh, uz, uzņēmumi sistemātiski neievēros noteikumus. Bet ja tiešām būs šāds gadījums, ja kāds uzņēmums patiešām nevēlēsies to darīt un sistemātiski neievēros noteikumus, tad mums ir vajadzīgi šādi drakoniski sodi, ņemot vērā m, mm, apdraudējumu. Es atvainojos, ka mēs eh, esam ieradušies eh, relatīvi vēlu, kas sagatavoju šo priekšlikumu relatīvi vēlu. Uh, bet mēs gribējām sagatavot tādu mētiecīgu un striktu priekšlikumu, kas ļautu vērsties pret šo problēmu. Es ceru, ka mēs varēsim sadarboties ar jums, ar jūsu komiteju, ar referentu, ar Stīvens kundzi, ar ānu referentiem. Jūs šķiet jau tagad esat nozīmējušos referentus. Mēs ceram, ka mēs varēsim virzīties uz priekšā ātri. Un ja jūs varēsiet pieņemt šo ziņojumu pēc iespējas ātrāk, tad varbūt mums būs iespējams sākt sarunas ar padomu jau šogad. Tad, manuprāt, šis ļoti nozīmīgais tiesība akts varētu tikt eh, pieņemts eh, šī mandāta laikā. Pāris vārdos par eh, vēlēšanu drošību, jo nevēlos te <clears throat> par to nerunāt. Šeit teroristisks saturs tieši saistē ir viens ļoti svarīgs elements kā tiek veikti, kā tiek īstenots kiberapdraudējums, kiberkaitējums tiek nodarīts. Tas izpauž tā, ka tiek manipulēts eh, ar mūsu demokrātisko dzīvi, demokrātiskām institūcijām, procesiem, un tas ir pamats īstenam bažām. Un sabiedrība par to uztraucas, eh, šis problēma mums jārisina ir eh, vēlēšanas gaidāms dalību valstīs, daži minēja, ka tās būs astoņas līdz nākošā gada pavasarim, un tad arī vēl ir gaidāms Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mēs esam spēruši soļus, lai risinātu dažādos aspektus šai problēmai priekšstādātais Junkers uh, savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā klāstī, ka izstrādās pakotni drošībai internetā. Mums ir jāstiprina kiberdrošība, lai mm. apkarot iespējamos uzbrukums, kiber uzbrukums. Arī vēlēšanu sakarā mums ir NIS tīkls, kibereksperti ir nākuši klājā ar uh, pasākumiem, kas mums tagad ir jāapkopā un jāizteno. Ir izaicinājums saistībā ar kibermanipulācijām, informāciju nopludināšanu, maldinoša informācija, viltus ziņas, te ir vesela virkne dažādu lietu, kas tiek risināts, tā skaitā arī ar komisāru Gabrielu. <clears throat> Strādājam pie lielākas sarskatāmības un pārskata atbildības mm, saistībā ar praksi, saskaroties ar viltus ziņām, kā esam starptautiski vienojušies ar lielajām platformām, tad ir jautājumi ar, ar, saistībā ar datu aizsardzību un ar eh, personas datu nelabvēlīgu, ļaunprātīgu izmantošanu. Tas saistīts arī eh, ar politisko re reklāmu vai politiskiem paziņojumiem. Tad mēs pirmkārt pieprasām, lai platformas kļūst izturīgāks pret šādām parādībām, tad ir dažādi pasākumi attiecībā uz politiskajām partijām, tie arī ir izklāstīti Junkera pakotnē e, komisāra Jurava pie tā strādā kopā ar mums. Tur arī notiekuma attiecībā uz Eiropas partiju finansēm, ja tiek pierādīts, ka Eiropas partijas neizmanto uh, pilnvērtīgi ne, neīsteno personas datu aizsardzības regulas prasības, tad ir arī iespējams sankcijas. Vairāk jautājumu arī, ko jūs apspriedāt saistībā ar kontekstu, un jūs arī pieņemāt rezolūciju šodien runājot par mm, vispārēju izpratni nav atšķirības starp to, ko jūs sakāt, ko mēs sakam, varbūt tikai akcenti varētu kaut kā pārcelties, bet visādi citādi esmu gatava šos jautājumus ar jums apspriest. Lielas paldies, Kamsarkungs. Ir daudz kolēģi, kas vēlas izteikties. Ir iecelta referents Stīvens Kundze, vai vēlties sniegt pirmo reakciju uz um, šo jautājumu loku. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Visiem labdien! Vispirms neapšaubami vēlos iesākumā pateikties Kinga kungam un drošības komisāram un visai viņa komandai par priekšlikumu. Mums ir jāapkaro terorisms katrā tā formā un veidā, kur vien tas parādās. Un tas ir liels izaicinājums katram no mums. Tas ir gan Eiropas, gan nacionāla līmeņa izaicinājums. Es esmu uh, līdzreferente terorismu komitejā, kā jums zināms. Un es skaidri tagad saprotu, cik daudz mums jādara likumdošanas jomā, politikas jomā, jo teroristi pastāvīgi atrod jaunus veidus un institīvas, lai virzītos pretīm saviem nelabvēlīgiem mērķiem. Mums jābūt modriem pastāvīgi, lai nepieļautu, ka viņi izteno savus ļaunos aktus savu darbību. Islām valsts ir tikai viens terorista organizācijas paraugs, kaut arī tas ir viss galējākais piemērs, jo tāpat ir izveidot valsts, tas šķiet, ka savas kaujas Irākā un Sīrijā tā ir zaudējusi. Taču tas ir atstājis iespēju uz citiem, kas arī vēlas gūt varu šādā veidā. Džihads tiek īstenots arvien vairāk gan tieši saistē, gan ārpus interneta īpaši internetā, tas izpaužas vairāk agrāk. Ehm, cilvēki, kas sēž mājās, ehm, tiek informēti par to, kā viņam jāizteno uzbrukums, un šādi ehm, norādījumi dažādās platformās internetā ir plaši atrodami. Tā ir bijušas arī vairākas kiberoperācijas, kas liecina par to, ka mēs vēl visu nemaz neesam redzējuši. Pagājušā nedēļa Nīderlandē tika izstrādāts priekšlikums par Krievijas centienu apkarošanu. Eh, te runa par eh, OCPW organizācijā veiktaju iejaukšanos. Tātad mums ir jāvērš pret uh, kibernoziegumiem, jānovērš tie pirms tie vēl ir pastrādāti. Tāpēc uh, es esmu gatavs strādāt pēc iespējas vairāk, lai varam izstrādāt atbilstoši tiesību akšējumā. Paldies! Paldies, Helga! Šis ir jauns jautājums loks tikai eh, vienā referenta iecelt no ETP, bet eh, Datī kundze ir teikusi, mm, ka viņa nevar eh, runāt, viņa zaudēs balsts pat laban, un tāpēc viņas šos jautājumus uzdot, uzdos rakstveidā. Vēl ir āna referenta Eva Džolī, zaļo vārdā, taču viņa pat devsies prom. Vai ir kaut kas ar šo dosjē, kas jums nepatīk? Vai vēl kāds ēnu referents vēlētos doties prom? Jautā referents Helgalē. Ko tu darīji? Ko tu nodarīji ēnu referentiem un visai šai lietai? Nu labi, neviens cits ēnu referents nevēlas izteikties, jo vēl viens jau ir devies prom. <clears throat> Nu labi. Uzklausīsim kolēģis, kas daudz par šo zina, par šo lietu. Sipelkundze, lūdzu, vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisāru kungam par viņu prezentāciju. Es domāju, mēs visi esam viensprāti, ka teroristu saturs smagi ietekmē cilvēkus, taču varbūt izaicinājums vairāk saistīts ar detaļām. Mans pirmais jautājums ir šāds. Kāpēc mums vajadzīgs jauns priešlikums? Jo, ja kaut kas ir nelegāls, internetu pasaulē, pasaulē ārpus internetā, tad tas vienkārši ir jāatsauc, tas jāpaņem nost. Ja grāmata ar nelegālu saturu tiek pārdot grāmatīcā, tad tā vienkārši ir jāizņem no aprits. Tas ir viss, kāpēc ir uh, ir vajadzīga atšķirīga pieeja šeit. Pirmkārt, mēs runājam nevis par nelegālu saturu, bet teroristus, teroristisku saturu. Vai jūs skatījumā ir kaut kāda robežšķietne starp, starp nelegālu saturu vai starp teroristu saturu? Tad kāda šeit ir interpretācija? Ko mēs domājam, kad mēs runājam par teroristu saturu? Un vai mums ir kopīga nostāja <clears throat> starp visām dalībvalstīm, lai izvairītos no tā, ka kaut kas vienā uh, dalībvalstī ir atļauts, bet citā kā nav. Otrs jautājums ir tāds. Jūs pieminējāt, ka mums ir eh, vajadzīgs tiesīs sargājušās iestādes, kas spētu stāties pretī šiem izaicinājumiem. Un jūs mērķi, ka dažās dalībvalstīs šāda kapacitāte jau ir. Vai jūs varētu paskaidrot, es atvainojos, ka visu tekstu sīksmāk nevar izlasīt, vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs domājat ar kapacitātēm, lai spētu stāties pretī šiem izaicinājumiem, vai jūs domājat par tehniskām kapacitātēm, kāda konkrēta soļa te ir domāta. Paldies! Es domāju, ļoti labi, ka šajā sākuma posmā mēs jau runājam par definīcijām, jo eh, mēs esam klausījušies ļoti detalizētas seminārus, daži deputāti tur bija klāt, par teroristisku saturu un par to, kādā gaismā tas skatāms, kā to risināt. Definīcijas jautājums, kas notiek dažādās dalībvalstīs. kā jūs vēršaties pret lietotājiem, kam ir cita informācija. Nu, kolēģi saprot, ko es ar to domāju. Nu, būtu labi uz šo jautājumu atbildēt tā pozitīvi. Un tāds jautājums par nošķirumu starp nelegāls un teroristisks saturs. To ir labi tagad noskaidrot. Tālāk Natālija Grīsberga lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, paldies, Klabi. Paldies komisāram Kinga kungam, ka viņš ir mūsu viesis, lai piedalītos šajās pirmajās debatēs par šo jauno komisijas priekšlikumu par teroristiska satura uh, atsaukšanu tiesas saistē. Uh, tā kā mēs esam aizkavējuši savu darbu šodien, tad iespējams, ka es nevarēšu uh, dzirdēt jūsu atbildi līdz galam. Daži jau ir devušies prom pat ēnu referenti, taču vēlos jums teikt, ka no savas puses es kā terorismu apkarošanas komitejas eh, locekli, un, protams, arī Lībe komitejas locekli, kaut arī šīs komitejas ir pilnīgi atšķirīgas, es esmu gandarīti par šo priekšlikumu. Paldies jums kolēģiem mums kopā ar Elgu Stīvens arī ir svarīgs darbs. Šīs diskusijas ir izšķiroši svarīgas, strateģiskas, būtiskas. Katrā ziņā, ņemot vērā to, ko es lasīju, jau ir izskanējuši daudz komentāru par šo jautājumu. Šis jautājums ir labi organizēts, organizēts ar sabalansētu juridisko pamatu. Bet, kad runāju par līdzsvaru, tad, protams, mums būs kopīgi jāstrādā, lai rastu šo līdzsvaru, kas visticamāk būs ļoti smalks līdzsvars, to nebūs viegli rast. Tātad es runāju par līdzsvaru attiecībā uz riskiem, ka varētu būt <clears throat> neviennozīmīga interpretācija. Jūs jau pagājušā nedēļa atbildējāt Strasbūrā uz šo jautājumu. Jāparādz arī iespēja kā Eiropas Savienība var palīdzēt mazajām platformām identificēt šo teroristiski satura materiālu. Nu, man drīz jādodas prom, es atvainojos, ja jūs atbild nedzirdēšu. Es vēlētos, lai jūs mums vairāk pastāstītu. par uh, to svarīgo lomu, kas ir Eiropolam, izmantojot to Eiropola uh, nodaļu, kuras uzdevums ir identificēt un dzēst šādu saturu internetā. Un paldies par atbildi, atvainojos jau tagad, ka iespējams to nedzirdēšu. Paldies, Natālija. Cecīlija Kenge, lūdzu. Oh, eh, Katrīna. Ak tā, Katrīna, saka priekšsēdētājs. Jūs vispirms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atvainoties, ka neesmu bijusi klāt. Diemžēl Libes sanāksme sakrit ar kontu komiteju sanāksmi. Vēlos pateikties Kienge kundzei, ka piešķīra atvēlēja man savu runāšanas laiku. Mēs pagātnē esam runājuši par problēmu ar internetu saturu, kas uzkurina vardarbību. Mēs runājām par to, ka vajadzētu samazināt šādu saturu apjomu. Mēs jau pagātnē runājām par to, ka jānodrošina pietiekams garantijas, ka šīs, šāds saturs tiek dzēsts. Taču jautājums, ko vēlos jums uzdot šodien, ir šāds. Vispirms eh, vēlos jums pateikties, jo vienmēr jūs eh, labprāt esat mūsu viesis, eh, gan terorisma apkarošanas komiteja, gan Lībe komiteja, un jūs ar vienu esat atsaucīgs uz mūsu aicinājumiem. Taču ir tāds delikāts jautājums, delikāta lieta. Mēs tojamies Eiropas vēlēšana periodā. Tad mans jautājums ir tāds, ko komisija ir paredzējusi strādāt, lai garantētu, ka nebūs nekādas iejaukšanās internetu izmantojot. Um, kampaņas laikā un iepašu vēlēšanu norises laikā. Paldies! Tas ir ļoti svarīgi, saka Monais kungs, komisārs par to kaut ko izteicās savā ievadrunā, taču sīkāk par to vēl pastāstīs. Paldies! Cecilija, lūdzu! Vārds tev! A, nē, tavā vārdā jau izteicās? Tu esi vispašaizliedzīgākā šīs komitejas uh, Eh, deputātu. Un iepriekšējā sanāksmē tev arī nebija iespējas izteikties, nevarēja uzdot jautājumu Avramomus kungam. Tāpēc došu šavu iespēju. Tagad es vēlējos teikt, ka tu esi viena no laipnākajām šīs komitejas deputētā. Nu labi, tad nākošais Mihal Bonī. Thank you very much. Eh. Lielas paldies, komisāra kungs. Pateicos par jūsu skaidro uzstāšanos. Es domāju, ka mums ir jāstrādā diezgan ātri pie šiem jautājumiem, lai efektīvi apkarot nelegālo saturu internetā. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums, par to tika runāts arī šodien. Smagās, maz, mazās platformas skaidri noteikumi, dažāda veida pamatiesība aizsardzība, par to nav šaubu. Taču vēlos ko teikt par vēlēšanu aktivitāti manā valstī tuvāko divu nedēļu laikā mums būs pašvaldību un reģionālās vēlēšanas, un es domāju, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas līmenī būtu noteikumi pār pirmkārt visu politisko uh, reklāmu, caurskatāmību un pārskatu atbildību. Tas ir ļoti svarīgi. Ārkārtīgi svarīgi. Ne tikai Krievijas dēļ, nu, par to nav šaubu, bet no otras puses ir ļoti daudz spēlētāji, kas vēlas ietekmēt <clears throat> vēlēšana rezultātus. Otrakārt, es domāju, mums eh, jāsniedz daudz skaidrāk, precīzāki instrumenti viltu ziņu apkarošanai. Tas, protams, nav vieglas uzdevums, bet es domāju, savu veidu sadarbība ar platformām, ar uzņēmumiem varētu būt labs risinājums. Polijā mēs, piemēram, runājam par savu veidu rīcības kodeksu vēlēšanu gadījumā. Tātad te ir runa par pilsoņiem, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, organizācijām. Un pēdējais punkts, kas ir ļoti svarīgs no mans puses. Kā nodrošināt to, ka daži boti un uh, automātiski piegādātā informācija, kas nodrošina plašu informācijas izplatīšanu, tiks ierobežot. Piemēram, ja būs prasība, ka oficiālais vēlēšanu saturs ir jāparaksta politiskām partijām, politiskām komitēm, lai nebūtu iespējas izmantot botus, jo boti darbojas bez šiem parakstiem. Nu, nav tik viegli par to runāt, taču es domāju, mums jārod risinājums. Mums ir īpaša grupa mūsu politiskajā grupā, kas novēro situāciju ikdienas. Tā skatās, kas notiek tīklā, kā uzvedas dažas grupas. Un pēc vēlēšanām, vēlēšanas notiks 21. oktobrī, mēs varēsim sagatavot īsu pārskatu jums, jo, manuprāt, šī ir ļoti svarīga pieredze, kas tagad parādās šajā situācijā. Paldies, Anna Hede, lūdzu. Tack så mycket. Jag... Liels paldies! Cenšoties ierobežot terorismu un izvairīties no tā, tas ir viens no būtiskākajiem darbiem, ko mēs varam veikt. Un eksperti piekrīt tam, ka būtiska daļa no tā visa ir uh, tikt galā ar propagandu no tādām grupām kā es. Protams, esmu pozitīvi noskaņot pret to, ka terorista saturs varētu būt ātri izņemams no aprites, taču esošajā struktūrā es saskatu zināmas bāžas un potenciālas problēmas. Ir jābūt arī izņēmumiem masu mēdījiem un tiesiskiem noteikumiem jābūt skaidrākiem. Atceramies, ka gan likumi, gan arī konstitucionālās tradīcijas dalību valstīs atšķiras. Augsti sodi un dzēšanas, ātras dzēšanas laiks arī šeit varētu būt un zināmas problēmas komisijas priekšlikumā. Teroristu saturs ir uh, definēts daudz plašāks nekā mēs to esam definējuši terorismu apkarošanas komitejā. Šim priekšlikumam varētu būt ļoti nopietnas sekas, tāpēc arī vajadzētu nepiet, nopietni padomāt. Paldies jums, komisāra King, par darbu ko jūs veicat, un mēs noteikti turpināsim sadarboties visi kopā un uzlabot šo priekšlikumu. Paldies, Anna! Lūdzu, Juan Hernanda! Paldies, priekšsēdētāji! Jūs tagad sniedzat mums informāciju par uh, terorista satura dzēšanu internetā, un šeit ir skaidri pateikts, ka Eiropas parlaments ir paudis nopietnas bāžas. Dažas grupas teica, vai tiešām ir nepieciešams darīt šādi, vai mēs nevaram izmantot dalību valstu kriminālu tiesību likumdošanu, definējot to, kas ir terorista saturs internetā. Vēlos vērst jūsu uzmanību vienam punktam, par ko vēl netika runāts. Tas ir saistīts ar to, ka ir šī pelēkā zona starp teroristu saturu un cita veida saturu. Kaut ko, ko cilvēku uzskata vienkārši par eh, tiesībām brīvi paust savu viedokli. Nu, piemēram, terorisma cildināšana. Dažreiz to ir viegli, to nav viegli nošķirt no kādām dziesmām, varbūt repastilā. vai literatūru, vai arī blogu izteikumiem, reperu. Uh, dairadi, ko viņi prezentē internetā. Un vai jūs esat par to padomājuši? Jo ir arvien vairāk tādu gadījumu, un kas nonāk pat dalību valstu tiesās, piemēram, Spānijā mums ir viens reperis, kas šeit, Beļģijā, pat ir lūdzis. Beļģijā, Beļģijā pēc patvēruma, tāpēc, ka notiek vajāšana par to, ka viņš it kā ir aizvainojis karali. Un viņš it kā, kā saka, esot aicinājis uz vardarbību pret uh, karaliskais ģimenes pārstāvjiem. Nu jā, mēs esam uzklausījuši to visu, un tagad jūs esat dzirdējuši, kādas bažas mums rodas šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Bēdējais runātais ir Terēze. Lūdzu, Terēze. Liels paldies! Priekšsādātājs izteikšos pavisam īsi. Klod, Es gribēju teikt, ka, ka terorisma komitejas mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. Un tas, ka mums ir nepieciešams devinēt, definēt, kas ir terorisms. Jo problēma joprojām nav atrisināta. Honam ir taisnība, ka Eiropas Savienībā mums ir atšķirīga viedokļa par to, kas ir terorisms un tas noteikti ietekmē situāciju, piemēram, Spānijā šāda informācijas izplatīšana ir pārkāpums, taču citur varbūt tā nav. Eiropas Savienībā mums ir nepieciešams noteikt vienots noteikumus, jo tas attiecīgi arī nodrošinās pamatu tiesiskai sadarbībai. Un es šeit, protams, nerunāju par uh, personu aizsardzību, bet šeit, piemēram, Beļģijā Šis gadījums ar reperi, kas prasa patvērumu, tas ļoti labi raksturo situāciju. Bet uh, var tikt nodarīts ļoti nopietnas uh, kaitējums, un viss šis jautājums par izdošanu arī ir ļoti problemātisks. Un līdz ar to, ja ir dažādas definīcijas, ir arī dažāda veida da, da, dažāda veidā uh, sodi par noziegumiem, un tie var būt uh, brīvības atņemšanas uh, sodi, citās valstīs tā varbūt nav. Un, nu, ir skaidrs, ka, ja cilvēks, piemēram, ir kādu nogalinājis, nu, viņš ir slepkava visu laiku. Savukārt terorismu definīcija var mainīties. Cilvēks, kas tika uzskatīts par teroristu, uh, pie nejaukā brīdī varbūt vairs nav. Bet, protams, tas viss ir tā ļoti bēdīgi. Un ir nepieciešams solidarizēties. Un ir nepieciešams arī sakārtot citus normatīvos aktus, bet it sevišķi mums ir nepieciešams skaidri noteikt, kāda ir terorisma definīcija. Paldies! Paldies, komisārkungs! Šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Vai jūs varat mums pastāstīt, kāda ir bijusi reakcija par šo priekšlikumu? No vienas puses jūs dzirdējat, ka ir cilvēki, kas jau ir eksperti šajā jomā, un viņi mēģina jau kaut ko darīt lietas labā, piemēram, Eiropola jau dzēš šādu informāciju, līdz ar to ir jau tādi, kas nodarbojas ar šiem pasākumiem. Un diez vai viņi būs pārsteigti, par to, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, taču tie, kuriem nav tik liela pieredze šajā jomā, tad viņiem rodas jautājumi par definīciju. Piemēram, es redzēju 15. lapusē ir runāts par radikālu polemiku vai pretrunīgiem viedokļiem. Ja mēs šeit nerunājam par islāmistu terorismiem, terorisma izpausmēm, bet par uh, galīgi labējo, es zinu, ka šeit Eh, šeit uh, dienesti, piemēram, apvienotajā karalistē, un uh, Eiropā to pašu ir teicis, ka šeit jau tas ir tuvu tam, ka tiek aicināts uz vardarbību, taču šāda veida polemika notiek daudz plašāk, piemēram, arī sociālajos tīklos. Nu, tad jautājums ir, tad, kad tiek uzsākts šāds uh, priekšlikuma iesniegšanas process, vai notiek sarunas un vai ir kādi uh, kāda informācija, kas ir paredzēta, respektīvi, kā jūs plānojat paskaidrot, par ko vispār ir runa, jo dosie ir milzīgs un, un normatīvais akts būs ļoti nopietns, un tas daudz vairāk par to, ko šobrīd dara Eiropols. Un es personiski uzskatu, Eiropola darbs ir ļoti labs, un es tiešām negribētu, lai jaunieši, piemēram, uh, Uh, nodotos vardarbībai vai nu manā valstī vai nu citur un vai lai viņus aicinātu uz vardarbību, bet šis priekšlikums, protams, ir savādāks. Ir ļoti svarīgi neaizliegt lietas, kas ir uh, vienkārši diskusija, lai nesāktos tāda, tāda baigā nekārtība. Tad varbūt jūs varētu paskaidrot, kur ir šī uh, sarkanā līnija, kas ļauj saprast, uh, par ko mēs vispār runājam. Tas šis jautājums tiešām tāds ļoti interesants un mani interesē, kā šeit būs. Tad varētu teikt tāda filozofiska saruna, bet mūs tiešām interesē. Tā mums palīdzēs diskusijā. Jā, paldies ļoti labi, ka jūs uzdodat šāds jautājums. Es tiešām nevēlos, lai mēs steigtos, respektīvi, nepadomātu no visām pusēm, kāds varētu būt sekas Es sadarbošos ar jums un ar visiem citiem, kas ir eksperti šajā jomā, lai varētu izskaidrot visu, par ko īsti ir runa un kas nav iekļauts terorisma definīcijā. Mēs noteikti nerunājam par to, ko jūs varētu saukt par cenzūru. Mēs runājam par ļoti konkrētu veidu saturu bet mēs vēlamies to identificēt un noteikt ļoti skaidri visās Eiropas Savienības valstīs ar skaidru uh, definīciju, kas ir terorisma saturs. Un tad varu atbildēt arī uz Sipels kundzes pirmo jautājumu, kāpēc jūs to visu darat. Tad mēs vēlamies, lai eksistētu noteikumi un procesi, lai varētu definēt un dzēst šāda kategorijas saturu Un reakcija, kas mums līdz šim ir bijusi visā, visur Eiropā, e, šāda reakcija ir ļoti pozitīva. Ir dažādas bāžas, protams, vispirms tehniskā līmenī, bet arī citur. Un mēs tagad to dialogu jau noturam pāri tehniskajam līmenim, un tas būs saistīts arī ar definīcijām reakcijas, kas līdz šim ir bijušas, piemēram, no platforma puses, lielākoties ļoti pozitīvas. Mums nav vēl bijis tā, ka kāda platforma teiktu, piemēram, dažām platformām ir iespēja paplašināties un mazākām platformām nav iespējas pašām visu paveikt, līdz ar to viņi lūdz mums atbildību, reakcijas ir atšķirīgas no ASV, piemēram, ir negatīva reakcija. Viņi vakar arī mums paskaidroja man un Andropop, Dimitros Andropopolisam, ka nav tas viņu prāt nav galīgi pieņemams. Mēs šeit viņiem paskaidrojam, ka runa nav par kādu uzņēmumu, bet gan par saturu. Bet viņi teica, ka tas ir pret pirmo grozījumu, un tās nav saistīts ar uh, runas brīvību. Tas ir par to, lai tieši tā kā Sipels kundze teica pašā sākumā, lai mēs varētu nelegālo saturu izķert. Jā, piemēram, nelegālais saturs būtu nelegāls, uh, ja jūs to uz skrējlapiņas izdalītu uz uh, ielu stūriem, tad kāpēc šis pats saturs kļūtu legāls tikai tādēļ, ka tas atrodas interneta vidē? Tāpēc ir nepieciešams šo jautājumu risināt mūsu paskaidrojumos. No nu, viņi teica, ka varbūt tas kaut kādā veidā būtu pret inovācijām. Bet tā viņi nevar izskaidrot, kā šeit varētu rasties problēmas ar kādu no, no aspektiem Es nesaskatu šeit nekā, neko tādu, kā šeit varētu tikt um, kavēts inovācijas. No vienīgais, ja mēs runājam par teroristu grupu inovācijām, no to gan mēs gribam kavēt. Jā, jums ir taisnība, ka mums ir nepieciešams visu skaidrot. Mēs šeit gan ar sabiedrību, gan starptautiski runājam par visiem šiem jautājumiem, taču nekas no tā man neliek uh, domāt, ka mēs nevirzīsim to uz priekšu. Jā, protams, ir kaut kāds problēmas, ir kaut kāda iztrūkuma šobrīd. Un es zinu, ka jums ir daudz, daudz lietu, kas jums rojām ir jārisina, un tad līdz ar to varbūt uh, man ir tādas. Uh, zināmā tāda netīra sirdsapziņa, ka es lieku jums arī šo uzņemties, jums ir tik daudz darbu, bet mēs to visu risināsim. E, definīcija jautājums tiks risināts un lūdzu palīdziet mums, lūdzu pārbaudiet, paskatieties. Varbūt mums ir nepieciešams uzlabot definīcijas. Mēs ļoti konkrēti pasakam, ka satura izplatīšana, ja šis saturs tiek izplatīts izglītības nolūkos, vai ja to dara žurnālisti, ka šāds saturs ir izslēgts. Redzat, jūs mēs jau tagad izslēdzam šādu veidu saturu. Un tad mēs definējam teroristu saturu, lai varētu risinātu šo problēmu, ka dažādās jurisdikcijās šīs definīcijas ir vai nu stingrākas, vai nu vājākas, vai nu šur tur nav. Un tāpēc ir nepieciešams definēt to tādā veidā, lai tas būtu Eiropas Savienības tiesībās terorismu satura definīcija, un tas, attiec, protams, attiecas arī uz terorismu apkarošanas direktīvu. Un tas norāda arī uz ANO uh, definētajām grupām. Tas nozīmē, ka mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai būtu absolūti skaidrs, par ko mēs runājam, par ko mēs nerunājam. Uh, bet mums ir, mums ir jādomā arī par tām organizācijām, kas uh, rada satura. Jā, bet, protams, šeit ir savi izaicinājumi, ja jums ir taisnība. Runa nav tikai par uh, džihādistiem, ekstrēmistiem, ir arī citi veidi ekstrēmisti, un ne visos gadījumos viņi jau ir iekļauti kaut kādos ANO sarakstos, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jā. Yeah. Šie ir mūsu izaicinājumi. Mums ir nepieciešams tos izaicinājums risināt definīcijās. Taču, ja mēs to visu definēsim pareizi, tad mums atvērsies plašas durvis. Mums būs iespēja atrisināt ļoti daudzas bažas, kas jau tika paustas, kāpēc mums ir nepieciešama definīcija, kas a, ir a, izmantojama visās jurisdikcijās, un mēs varēsim atteiksi, atkāpties no spiedienā, kas ir ma mazām platformām, jo šobrīd saskaņā ar viņu noteikumiem nav iespējas to visu risināt. Šobrīd varbūt tāda neideāla situācija, jo mums ir nepieciešams gan viņiem, gan sev izdarīt to pakalpojumu. Tas ir būtiskākais, kas šobrīd mums ir jādara būtiskākais, ka mums ir jādefinē pareizi, un tad, ja tas mums sanāks, tad mēs varēsim attiecīgi parādīt, kāpēc mēs šajās jomās rīkojamies, un varbūt citur nē, jo dažreiz mums ir uh, izskanējuši lūgumi, lai, piemēram, uh, šo uh, runu, kas ir nicinoša runa, lai varētu to jautājumu risināt. Nē, mēs šeit nerunājam par nicinošo runu, mēs runājam drīzāk par uh, ļoti konkrētu, ierobežotu apjomu. Es nezinu, kā mēs varētu, piemēram, nicinošo runu definēt Eiropas Savienības uh, tiesību aktos, jo ir ļoti atšķirīgi uh, priekšstati, kulturāli priekšstati, tradicionāli priekšstati, bet savukārt par teroristu saturu, manuprāt, tur ir skaidrs, par ko ir runa. Un a, uh, visapkārt Eiropā, visās Eiropas Savienības valstīs mēs varam vienoties par to, eh, ko mēs saucam par teroristu saturu. Jautājums par veidiem, par instrumentiem. Jā, mums mēs cenšamies skaidrs pateikt, kādas, eh, kādas ir eh, vajadzības, kādi instrumenti ir vajadzīgi, resursi. Mēs vēlamies, lai būtu tāds resurs kā nodeļa, kas ir nodarbojas ar šo, šiem jautājumiem dalību valstīs, būs nepieciešams izveidot arī uh, pārsūdzības un pārskatīšanas procedūru. Mēs vēlamies arī veicināt Eiropal lomas uh, paplašināšanos, jo viņi jau tagad dara ļoti daudz ko. Viņiem ir dažādas platformas, viņiem ir ļoti daudz aspektu. Mēs runājam par to, kā informācija ar tiesību sargājošām institūcijām, kā mēs dalāmies ar šo informāciju, kā informācijas nosūtīšana starp institūcijiem un Eiropolu notiek, un Eiropola mūsuprāt, protams, ir tā īstā vieta, kas varētu šo informāciju ievākt, taču uh, Eiropol nav tā institūcija, kura varētu nodrošināt pārbaudes. Tāpēc arī šeit ir tas ierobežojums, ja mēs runājam par tiesisko pamatu. Runājot par pavisam īsi par vēlēšanu drošību, daži cilvēki ir jautājuši par to. Nu jā, es stāstīju par to, ko mēs cenšamies panākt, un tas ir saistīts ar tādu klasisku uh, kiberuzbrukumu struktūru un klasiskām platformām, un, piemēram, partiju platformām un tā tālāk. Un tad mums ir nepieciešams veicināt, veicināt to darbu, ko mūsu kiberdrošības eksperti jau dara. Mums ir nepieciešams arī nodrošināt datu aizsardzības noteikumu ieviešanu. Jurivas kundze ir atbildīga par to. Un vajadzības gadījumā mēs varam arī uh, mainīt noteikumus attiecībā uz finansējumu Eiropas partijām, respektīvi, ja viņi neaizsargā datus. Šie ir tādi būtiskākie jautājumi. Taču ir daudzi jautājumi, kas var teikt pa vidu, un dažos gadījumos tie ir diezgan jūtīgi jautājumi, kas tieši ir saistīts ar kiberdrošību un kibermanipulācijām. Piemēram, pagājušajā nedēļā kopā ar komisāru Gabrielu mēs esam uh, apstiprinājuši pirmo ētikas kodeksu platformām, lai varētu identificēt tās jomas, kurās uh, rodas uh, daudzas bažas. Un kāreiz šeit politiskā reklāma, sponsorētais saturs, boti, informācijas izplatīšana, uh, ko nedara cilvēki, bet roboti, un tad attiecīgi ir daudz plašākas lietas, piemēram, vēsturiskie aspekti. Uh, Jā, mēs esam teikuši, ka ir ļoti labi, ka visi šie mērķi ir izvirzīti, taču mums ir nepieciešams definēt, o, kāda būs mūsu sasniedzamie mērķi, un tad jāstrādā, un tad jums ir svarīgi saprast, kā mēs aprēķināsim panākto projektu, un šobrīd tas progresu, un šobrīd tas nav izdarīts. Tad līdz ar to ir nepieciešams saprast. Savukārt no citas puses mēs jau esam teikuši, ka ir četras politiskās partijas, un tas ir iekļauts arī, ir iekļauts arī mūsu rekomendācijas, būtu labākajā dalību valsts savā jurisdikcijā sadarbotos ar politiskajām partijām, lai veicinātu to, ka politiskās partijas pašas dara visu attiecībā uz caurskatāmu atskaitīšanos par e, rīcību internetā. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim šeit panākt progresu, un es saprotu, protams, ka šeit jautājumu lokus ir ļoti saržģīts. Paldies! Commissioner. Thank you very much. It's... Paldies, komisāram. Nu, ja jūs vēlaties, lai kaut kas tiktu izdarīts, tad ir jāprasa aizņemtam cilvēkam, lai viņš to paveiktu. Um, mēs esam aizņemta komiteja, nu, bet nejautājiet mums to darīt. Jā, šis priekšlikums patiešām ir ļoti uh, sarežģīts. Es uh, esmu pieradis uh, pie Eiropola aktivitātēm bija interesanti pavērot šo modeli. Un patiešām es domāju, ka vajadzētu arī mm, padomāt par paziņojumu par šiem diezgan lielajiem jēdzieniem, bet eh, jūs eh, to um, balstāt uz tādu diezgan labu un saprātīgu pamatu. Es uzskatu, ka mums vajadzēs eh, strādāt diezgan ātri. Es vēlētos uz to rēģēt. Jā, es visam tam piekrītu, bet pastāv tāda um, neliela problēma. Mēs nezinām, vai mums izdosies to visu izdarīt vienlaicīgi. Nu, mēs paskatīsimies, bet es īsti nezinu, vai mums tas sanāks. Es domāju, ka mēs varam panākt progresu. Es sāku ar šo definīciju. Ja mēs šo definīciju uzrakstīsim labi, tad viss pārējais tā ļoti labi sakartīs kopā un sanāks. Es vēlējos atgādināt, ka mums ir palikusi tikai daži mēneši, bet, protams, ka mēs to varam paveikt. Vai jūs domājāt, ka mēs nevarēsim to izdarīt? Ne, mēs noteikti varēsim to izdarīt. Jā, jā, jūs esat ļoti spējīga komiteja. Mūsu kolēģi arī strādā ļoti smagi, kolēģi jau ir nozīmējuši referentus, un viņi noteikti paveiks to, kas ir darāms. Uh, Mēs esam strādājuši pie ļoti daudziem failiem, esam ātri visu izdarījuši. Vēlreiz atkārtošu, ka esam apņēmības pilni to paveikt. Un ja jūs paskatāties uz to, kas ir noticis, tad es domāju, ka tas pats atkārtosies arī attiecībā uz šo failu par teroristisko saturu tiešsaistē. Mēs esam apņēmības pilni cīnīties ar šo izaicinājumu. Paldies, kolēģi, par jūsu ieguldījumu. Šī diena ir bijusi patiešām intensīva, bet eh, jūs uzklausīt bija ļoti interesanti. Mums ir bijis, man ir bijusi iespēja iepazīties arī ar priekšlikumu, ļoti interesants, ļoti izaicinošs. Paldies, eh, Helga, ka jūs to visu sākāt, un tad, kad visi referenti, ēnu referenti būs nozīmēti, tad sadarbosimies ar komiteju un tiksimies jau pavisam drīz, lai jums strādātu. Paldies arī kolēģiem par jūsu pacietību. Paldies, ka um, pastāstījāt, par ko šeit bija runa. Uh, Godājumie kolēģi, mēs varētu sākt tagad 14. punktu. Es vēlētos sirsnīgi sveikt īpašo sūtni ANO bēgļu komisariātā vidusjūras situācijai. Vincents Kočetēls. Un tāpat arī vēlos sveikt Startautiskās migrācijas organizācijas reģionālā ofisa direktoru Eugēniju Ambrozi. Liels paldies Vincentam par ļoti uh, labi paveikto darbu. Mēs patiešām ļoti augstu vērtējam kontaktus, kādi mums ir bijuši ar jums vasaras laikā, lai risinātu šos smagos jautājumus. Vēlreiz gribētu paust savu pateicību. Uh, Un tāpat arī es vēlētos eh, pateikties Eugēnijo, tāpēc, ka eh, Starptautiskā migrācijas organizācija veic eh, milzīgu darbu. Un ir patiešām labi, ka mums bija iespēja parunāt par to vasaras periodā, lai saprastu, kādi tad ir šie operacionālie jautājumi. Es domāju, ka mēs esam ļoti labi pastrādājuši šeit, ir ļoti daudz dažādu jautājumu, patvērums aģentūra, viss kaut kas bet mums ir izdevies arī nodrošināt tādus ļoti labus kontaktus ar Starptautisko migrācijas organizāciju un ANO bēgļu komisariātu. Vēlreiz norādīšu, ka šī mm, sanāksme tiek pārraidīta tieši saistē, tāpēc neuztraucieties par to, ka eh, cilvēku varbūt zālē nav tik daudz. Vēlreiz liels paldies par eh, šodien mums veltīto laiku. Mēs vēlējāmies apspriesties par padomas eh, secinājumiem, kā arī par patvēruma priekšlikuma, patvēruma reformas priekšlikumiem. Jūs abi esat bijuši iesaistīti arī vidusjūras eh, cenšu situācijā Līvijā, un jūsu loma noteikti jau visiem ir labi zināma. Mums eh, bija tāda ļoti intensīva pēcpusdiena, mēs tikāmies ar komisāru Avramopulus, par, ar kuru runājām par šiem pašiem jautājumiem. Mums ir patiešām maz laika, tāpēc es eh, pārāk ilgi neizteikšos un aicināšu jūs izteikties. Pirmais tad būs Vincents, varbūt jūs varētu sākt ar tādu īsu ievadu, un tad eh, Eugēnija varēs turpināt. Un mums būs arī daži jautājumi. Lūdzu, sirsnīgi sveicu jūs. Paldies! Paldies arī Lieba komitejai par uzaicinājumi pastāstīt jums par mūsu novērojumiem. Un paldies arī par lielisko darbu, ko Startautiskā migrācijas organizācija ir ar jums paveikusi. Es uzreiz atvainošos, jo es nesen augstajai pārstāvē rakstīju, paužot bažas par to, ko mēs darām, vai drīzāk, ko mēs nedarām Lībijā. Un es tātad eh, runāju par šīm bažām, bet oficiāla atbilde vēl nav sagatavota. Vēlreiz es gribētu uh, pateikties par uh, ieguldīto darbu sarunās par patvērumu reformu. Reformas uh, pabeigšana par patvērumu sistēmu ir mūsu galvenā prioritāte. Uh, Mēs strādājam pie šīs pakotnes ar likumdevējiem jau no paša sākuma. Mēs sniedzam uh, ekspertu konsultācijas un turpinam to darīt. Pirms Eiropa padomas jūnijā mēs kopā ar Starptautisko migrācijas organizāciju runājām par reģionālajiem uh, izkāpšanas mehānismiem. Uzstāšu, ka šeit runa tieši par mehānismu. Mēs uzskatām, ka tas vienmēr ir bijis tāds papildurīgs, jo ir vajadzīga reforma uh, Eh, šajā sistēmā. Mēs nevaram nekādā veidā šo sistēmu ar kaut ko citu aizstāt. Mums ir arī skaidrs, ka mēs nevaram lūgt partneriem otrā vidusjūras pusē darīt to, ko mēs neesam gatavi darīt šeit, Eiropā. Vēlējos to skaidri norādīt, tāpēc, ka bieži vien mūsu priekšlikumi tiek pārprasti ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļāfrikā. Mums ir izdevies ļoti ātri uh, Eh, radīja tādu milzīgu eh, negatīvu atmosfēru mūsu sarunu vedēju vidū. Mums ir jāsaprot, ka būtībā šis priekšlikums balstās uz atbildības sadalīšanu abās vidusjūras pusēs. Te nav runa par atbildības nodošanu no vienas puses otrai. Tagad par situāciju Lībijā. Šeit, diemžēl, nav pārāk liels progress panākts. Tad, kad mēs pēdējo reizi tikāmies Lībijā, turpinājās cīņas, situācija vēl ar vienu bija ļoti nestabila, bruņotie grupējumi bija ieņēmuši Tripoli un mēģināja to arī paturēt, neļāva uh, valdībai um, valdīt. Un tas, protams, ir pasliktinājis humanitāro situāciju. Daži uzņemšanas centri ir slēgti, daži no tiem ir izveidoti vietās, kur um, bēgļi un migranti izbēg, pēc tam viņi pazūd, citi nekavējoties tiek uh, sagūstīti, to dara cilvēku kontrabandisti un pazūd pēc pāris dienām bez jebkādām ziņām. Piekļuve ir sarešķīta. Pirms pusotra mēneša es jums būtu teicis, ka katru reizi, kad Lībijas robežsargi izliek cilvēkus uz vienas no šīm sešām platformām, lai aizvest atpakaļ uz Lībijas krastu, uh, Pašlaik mums nav vispār piekļuvis šīm platformām. Mēs nevaram nosūtīt darbiniekus, um, tāpēc, ka drošības situācija nav pietiekama. Tas nozīmē, ka mēs neesam klāt. Dažkārt mēs nosūtam vienu no mūsu partneriem, bet sistemātiski tas netiek darīts. Tā kā mēs zinām, ka problēma nav tikai ar izcēlšanās platformām, kur cilvēki paliek uz divām, trīs stundām, jautājums ir par to, kas notiek tālāk. Mums ir jāsaprot šis drošības iedziens kopumā, kas notiek pēc 24, 48 stundām pēc izcēšanās. Mēs nevaram izvērtēt Lībijas izcēšanās sistēmu tikai balsoties uz šīm divām stundām. Cilvēki parasti tiek aizvesti uz uh, aizturēšanas centru, jūs zinat, kāda apstākļa tur pastāv. Daži cilvēki pazūd jau pa ceļam. Viņi uh, neizbēg, viņi tiek pārdoti cilvēku kontrabandistiem vai cilvēkiem, kas viņus izmanto lauksaimniecībā, būvniecībā. Tad daudz cilvēku pazūd pēc izcelšanās punkta līdz eh, aizturēšanas centram. Aizturēšanas centri ir oficiāli Lībijā, un pieci no tiem atrodas Tripolē, desmit rietumos, pieci dienvidos, trīspadsmit eh, austrumos. Un pašlaik situācija iespējams var, var mainīties. Nākamnedēļ dati būs citi. Situācija patiešām ir sensitīva. Mums, mums ir iespēja apmeklēt apmēram trīs centrus - Tripolē vai Rietumos. Trīs centrus nedēļā. Mēs nevaram aptvert visus centrus, mēs nevaram būt klāt pilnīgi visur. Protams, jūs saņemat sūdzības no diasporas visur Eiropā, ka viņiem ir pazuduši radinieki vai arī, ka viņi ir uh, iesprūduši šajos eh, aizturēšanas centros, viņi vēlētos piekļūt šiem cilvēkiem, bet, diemžēl, mums ir problēmas ar piekļuvi, pirms dažām nedēļām tā nebija. Un eh, mums trūks piekļuvis, tāpēc, ka mēs nevaram dabūt atļauju, vai arī tad, kad mēs tur aizbraucam, tad cilvēku vairs nav centros, viņi ir pārvietoti bez eh, paziņošanas. Tāpat arī mēs baidamies par saviem darbiniekiem, pašlaik viņiem nav droši ie iekļūt dažus no šiem centriem. Uh, Pagājušā reiz, kad mēs tikāmies, es runāju par eh, pies, iespēju atvērt tranzīta centru uh, Tripolē, ko finansētu Eiropas Savienības. Mm, tajā ir 2000 vietas, bet, eh, diemžēl, mums nav izdevies to atvērt. Uh, Mēs baidāmies, ka tas varētu kļūt par vēl vienu aizturēšanas centru, tātad ir vairāk izaicinājumi, ar kuriem mēs mēģinam tikt galā, sadarbojoties ar partneriem no komisijas un mūsu sarunu partneriem Lībijā. Taču šī situācija nu dien nav uzlabojusies. Diemžēl nav arī daudz ko stāstīt uh, par kaut kādiem uzlabojumiem. Sadarbība sadarbība ar Ziemeļāfrikas valstīm. Nesapņosim šeit par lielu plānu. Mums ir jāizmanto mehānismi, kas jau eksistē katrā no šīm valstīm. Katrā no šīm valstīm - Marokā, Tunisijā, Algi, Alžīrijā un Ēģiptē - mēs varam strādāt. Esam strādājuši šajās valstīs jau no 50 gadiem. Ir mehānismi, kā izcelt cilvēkus krastā, ja viņi tiek uh, pārķerti vidusjūrā. Mm, sistēma ir atšķirīga šajās četrās valstīs. Šīs sistēmas nav izcilas, bet eh, es nesaku, ka tās nestrādā. Ir daži tādi embriji arī uzņemšanas mehānismiem šajās valstīs, un mums vajadzētu tos izmantot un izbūvēt tālāk, lai eh, tie tiktu aprīkoti ar atbilstošiem administratīvajiem un tiesiskajiem ietvariem jums kā politiķiem ir jādara viss, lai tas varētu notikt, jo šīs uh, valstis ir arī parakstījušas 51. gada konvenciju, taču mums vajadzētu runāt par šiem jautājumiem atbildīgi. Ar skaļiem paziņojumiem mēs neko nemainīsim, gluži pretēji mēs saņemam pēc tam pretriecienu strādājot šajās valstīs. Pabeigšu savu pēdējo komentāru. Uh, Es eh, dzirdu, ka daudz Eiropas līderi saka, ka mums ir jādara vairāk Marokā, mums vairāk ir jāstrādā Tunisijā, tāpat arī Eģiptē. Kāpēc jūs nedarat vairāk? Mūsu finansējums Eģiptē ir 42%, Marokā 23%, Tunisijā 16%. Tāpēc mani patiešām uztrauc tas, ka mums ir grūtības runāt par solidaritāti Eiropā, bet eh, šī solidaritāte pāri vidusjūrai arī nav atrodama. Šie skaitļi nozīmē to, ka visā šajās valstīs mēs apgriežam savu programmu. Mēs palīdzam tikai 15% no bēgļiem Marokā. Mēs palīdzam tikai 20% bēgļu Ēģiptē, salīdzinājumā 40% pagājušajā gadā. Tātad palīdzības standārti samazinās. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir vēl neaizsargātāki un visticamāk viņi arī dosies uz kādu no kaimiņu valstīm. Tāpēc mums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Es šeit nerunāju par uh, ieslodzīšanu, taču, ja jūs vēlaties piedāvāt kaut kādas alternatīvas, uh, lai cilvēki nedotos jūrā, tad uh, mums vajadzētu patiešām palīdzēt šīm Ziemeļāfrikas valstīm. Mums vajadzētu sagatavot tādas programmas, kas atbilstu cilvēku vajadzībām. Pašlaik mūsu palīdzības standarti ir patiešām pārāk zemi. Vēlreiz paldies par to, ka atbalstāt šo, mm, šo mērķi arī ar jūsu lēmumu. Paldies! Vēlējos norādīt, ka šī komiteja vēlējās ar jums tikties, tāpēc, ka šie jautājumi mums ir ārkārtīgi nozīmīgi, bet mums vajag to visu iespiest tādās darba kārtībās kā šodien. Uh, Liels paldies, ka deputāti ir ieradušies. Bet, kā jūs minēju, noteikti, ka mūs skatās internetā. Es negribētu, lai šie trīs kolēģi dotos prom. Eugēnijā, varbūt jūs varētu izteikties eh, pavisam īsi, jo jūs noteikti saņemsiet jautājumus no šiem trīs kolēģiem, un es arī jums es uzdošu jautājumus. Mēs gribējām tādu īsu dialogu. Paldies! Paldies, eh, paldies arī no mūsu puses par ielūgumu Esam ļoti priecīgi, ka varam piedalīties eh, šeit dialogā ar jums un varam runāt par eh, centrā vidusjūras jautājumu un izcelšanās mehānismu, kas eh, tika īsi aprakstīts no Vincenta puses. Es varu piekrist tām, ko teica Vincents, bet man ir arī pāris savu novērojumu. Tātad es vēlētos atkārtot, cik paradoxāli ir pašreizējā situācija. Mēs eh, Eiropā skatām šo centrālu vidusjūras eh, jautājumu, un paradoks ir tāds, ka iebraucēju skaits ir ļoti dramatiski sarocis salīdzinot ar iepriekšējo gadu un vēl, eh, vēl iepriekšējo gadu. 2015. gadā bija augstākais iebraucēju skaits, un tad to vēl varēja tā kā menedžēt visas Eiropas līmenī. Ja mēs varējām to, ar to tikt galā, tad, kad ieradās viens miljonu cilvēku, tad noteikti var tikt galā arī ar 18 tūkstošiem cilvēku, kas ir par 40% mazāk nekā pagājuši gadu. Bet mēs redzam, ka ir gandrīz uz pusi pieaudzis nāves gadījumu skaits vidusjūrā. Pašlaik vidusjūras šķērot, šķērsot ir bīstamāk nekā iepriekš. Un ir arī reakcija Eiropā, rēģējot uz šo situāciju. Tā ir vēl uh, tāda satraucošāka un uh, balstīta uz krīzi nekā pirms pāris gadiem. Vēl viens paradoks, ja mēs to varētu saukt, ir jāsaprot, ka ir ārkārtīgi pieaudzis uh, arī nāvis gadījumu skaits, un tad ir ļoti sarežģīti veikt uh, šos šīs klāpšanas operācijas arī jūrā, jo NVO laivas tiek apturētas. Pavisam nesen šim, šiem kuģiem ļāva darboties, un viņi varēja izklāpt apmēram 40% no visiem izklāptajiem vidusjūrā. Mēs redzam, ka nāves gadījumu skaits ir pieaudzis, bet mēs kriminalizējam klāpēju darbu. Vēl es gribētu piebilst, ka mēs ar lielu uztraukumu skatāmies, ka dažās Eiropas Savienības valstīs pat eh, humanitārās palīdzības sniegšana nelegāliem migrantiem eh, tagad tiek uzskatīta par kriminālu noziegumu. Līdz ar to šī sistēma kļūst vēl sarežģītāka un to ir grūtāk eh, piemērot. Es vēlējos vēlreiz atkārtot to, kas tika minēts par izcēšanās mehānismu. Ideja pirmā kārtām ir tāda, ka mēs mm, nevēlamies kaut kādā veidā aizstāt to, kas eh, notika apstiprinā, kas tika apstiprināts eh, ar šo kopējo patvērumu sistēmu. Mehānisms, par kuru mēs runājam šeit, ir mehānisms, kas eh, ļaus mums aizpildīt pašreizējās problēmas. Tātad mēs varēsim nodrošināt to, lai uh, šiem cilvēkiem tiktu palīdzēts. Un tāpat eh, mums būs iespējams izveidot šo mehānismu tikai tad, ja Eiropas Savienības dalībvalstis sāks eh, piemērotā līmenī um, sadalīt atbildību savā starpā. Tātad tas ir dialogs um, Ziemeļāfrikā par viņu um, ieguldījumu vidusjūras uh, situācijas risināšanā. Ja šāda solidaritāte netiks izrādīta Eiropas Savienībā, tad eh, Ziemeļāfrikas valstis visticamāk nesāks nekādas eh, sakarīgas diskusijas par reģionāliem mehānismiem. Kā jau Vincents norādīja, viņi vienkārši turpinās darīt to, ko viņi ir darījuši līdz šim. Tāpat arī es uzskatu, ka ir svarīgi ņemt vērā to, ka mēs eh, lūdzam Ziemeļāfrikas valstīm palīdzēt mums šajā situācijā, un, protams, mums ir jāskatās, eh, ko šīs valstis jau dara, tātad glābšanas operācijas palīdzības sniegšana tiem, kas eh, tiek eh, glābti. Mums drīz beigsies tūkojums, ir atlikušas tikai pāris minūtes. Es gribētu dot iespēju Kienges kundzei uzdot savu jautājumu. Šeit ir arī angliski runājošie, bet es patiešām atvainojos. Ja? Kienges kundzei lūdzu. Cecīla, lūdzu, varbūt jūs varētu uzdot savu jautājumu. Un pēc tam Spinēlī kundze, un pēc tam Lopes Agilārs. Eh, Grācija, Klauda. E, eh, Lies, Klauda. Šim tematam ar īpašu interesi esmu sakojusi jo tas skar valsts, no kuras es nāku, proti Itāliju. Pat labam šī valsts saskaras ar uh, ievērojamiem notikumiem, kas saistīti ar uh, principiem, par kuriem mēs runājam, cilvēku dzīvība kā pamatvērtība. Es zinu, ka projekts par reģionālām platformām paņem atbildību nos no centrālajām valdībām. Vienkārši šie centri tiek pārcelti uz dienvidiem no Eiropas robežām. Tā, tā, tā, tā atbildība tiek pārlikt uz citiem. Vai mums nevajadzētu vienādā mērā uzņemties atbildību Eiropas dalību valstīm, izrādot solidaritāte. Es vēlos jums pateikties par to, ka 11 nevalstiskās organizācijas bija kandidāts uz Zaharo balvas saņemšanu Eiropas parlamentā. Mums ir vajadzīgas šīs nevalstiskās organizācijas, tām ir jāatgriežas pie to darbu. Es vēlos jums pajautāt, kāds ir jūsu ilgtermiņa priekšlikums. Līdz šim mēs runājām tikai par īstermiņa atbalstu. Kāda ir jūsu priekšlikuma ilgtermiņa skatījumā? Paldies! Paldies, Eslī, tad Barbara Spinelli un tad es. Paldies, priekšsādātāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties doktoram Kaštelam un Ambrozija kungam. Liels paldies par jūsu ievērojamo ieguldījumu, ko esat snieguši. Un paldies par uh, sniegto informāciju. Diemžēl man būs jādodas prom pirms dzirdēšu jūsu noslēdzošos komentārus, taču uh, paskatīšos uh, tos pēc tam internetā. Koštel kungs, jūs teicāt ko tādu, kas man ļoti pārsteidz kā mēs nākošajās vēlēšanās skaidrosim vēlētēm, ka mēs ļāvām visiem tiem migrantiem iet bojā jūrā un mums vēl ar vienu nav vienošanās par to, kā dalīsim uh, at, mūsu kopīgā atbildību par, uh, <clears throat> par bēgļu uzņemšanu. Kā mēs to visu skaidrosim nākošajām paudzēm? Eiropas Savienība dara visu, kas tā spēkos, lai neļautu cilvēkiem doties prom no savām valstīm. Un tad tagad uh, ārpakalpojums būs arī šo bēgļu plūsmu pārvaldīšana runāt par platformām tās valstis, kuras jūs pieminējāt. Protams, ne Lībija, bet nu citas valstis, kur ir iespējamāk izveidot savu veidu mehānismu. Mans jautājums ir tāds Kā ir ar negatīvo Nigēras modeli? Savulaik tas tika prezentēts kā visapjomīgs, eh, visaptverošs risinājums, un no tā nekas nesanāca, tāpēc ka Eiropas Savienība atteicās eh, pārvietot pietiekamu skaitu migrantu. Tātad stimulu izveidošana ārpus Eiropas bez uh, kaut kādām reālām pārvietošanas garantijām, nevis vienkārši runas uh, pa gaisu, tukšu gaisu, tad uh, no tā nav jēgas man jāsaka, man šī situācija visnotaļ nomāca. Paldies, Barbara. Fernando Lopes Aguilar. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs rīt atsāksim darbu pulksten deviņos mūsu Libi komitejā. Mēs, mēs strādājam daudz, taču tie, kas šeit ir un visu šo garo sēdes laiku strādā, mēs jau zinām, par ko ir runa. Jums nav jāpārliecina mūs. Politiskais jautājums, kas izpauž nacionāla līmenī, ir tāds, ka pastāv milzīga aizstarp faktiem un to, kā tie tiek uztvert. Pirms brīža mums te bija komisārs Avramopulus, kurš runā par tās struktūrālu dialogu, jā, mēs to augstu vērtējam, bet mēs te dzirdējām, kas nepārprotam liecina par to, cik milzīga ir aiza starp faktiem un to, kā tie tiek uztverti. Šorīt mēs balsojām un mēs dzirdējām jautājumu, kas tika uzdots Avramopols kungam. Vai nav tā, ka jā, regulārās migrācijas iespēja pavēršana veicina neregulārās migrācijas izplatību tāds uzskats politiski tiek uh, izmantots? un ir vajadzīgs prašs, liels politiskās prasmes un sadarbība ar jūsu organizāciju, lai mēs šāda veida <clears throat> darbību varētu pārtraukt. Mēs jau šeit esam pārliecināti par to, kas ir jādara jums. Mums nav jāpārliecina. Otrā lieta, ko vēlējos sacīt. Mēs dzirdējām, ka šeit tika uzdots jautājums Savaram Opulis kungam. Tas palika neatbildēts. Cik daudz no tiem neregulāriem migrantiem, kas nonāk Eiropā, patiesībā tiek nosūtīti atpakaļ, jo uzskats ir tāds, ka miljonu nonāk un neviens netiek sūtīts atsūtīt, sūtīts atpakaļ. Fakti liecina par ko citu. Es vienkārši ierosinātu jūs palīdzēt mums nodot šo vēstījumu, ka fakti ir pretrunā faktu interpretācijai. Neregulāro migrantu skaits ir milzīgs, bet tie cilvēki, kas tiek atpakaļ nosūtīti, ir pavisam nedaudz no tiem, kas vēl turpina darbu, kas, kas tiek sūtīti atsūt. Varbūt jūs varētu mums palīdzēt. Think that will be a first milestone, a first milestone in order to change the situation as it is, which is absolutely unacceptable. Thank you. Thank you. Um, I know we're going to lose our interpretation soon, so I,